Iniziamo. Buongiorno a tutti. Sāksim, labrīt, labrīt visiem. Sākumā sniegšu jums informāciju. Dažus darba kārtības punktus mums nācās vakar pārcelt. Proti sesto punktu dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Tas bija Vačihovska ziņojums un to mēs pārlikām uz 30. māju. Septītais punkts. Komisijas informācija par turpmākajiem kritērijiem LMA, MLA noteikšanai. Šo punktu izskatīsim nākošajā mūsu komitejas sēdē 8. 8. maijā lauksaimniecības komitejas sēdē. Man žēl, ka nedaudz vakar zaudējām laiku, bet uh, tiešie maksājumi pirmais pīlārs bija ļoti, ļoti nozīmīgs un daudz kolēģi gribēja izteikties par šo ziņojumu. Tātad nākošajā sēdē, otrdien, 8. maijā, mēs skatīsim šo jautājumu. Šodien sāksim Mums ir ļoti intensīva programma. Mums ir viesis, komisārs Čalos. Un tagad tā, sāksim arī ar astotā punktu izskatīšanu. Grozījuma izdarīšana padomas direktīvā 64 slīpas vītra 432 slīpas vītra EKK attiecībā uz elektroniskām datu bāzēm, kuras ietilps dalību valstu uzraudzības sistēmās. Atzinumu sagatavojas Džims Nikolsons. Došu viņam vārdu. Nē, viņš nemaz negrib uzstāties, tad varam balsot. Tas ir viens vienīgs balsojums. Tas nozīmē, ka mēs varam balsot. Ir iesniegts tikai viens grozījums, un par to varam balsot. Paceliet rokas, lūdzu. Par, pret, Tātad, kas pret? Kas atturas? Paldies! Tas tad ir pieņemts. Sveicu Džimu. Eh, L'abbiamo rinviato anche questo. Un nākošais uh, ziņojums. Regulas uh, 1760 noteikums vītrošana attiecībā uz uh, lielaupu gaļas brīvprātīgu marķēšanu. To esam atlikuši, jo komisija ir iesniegus grozījumu. Nē. Nē, tomēr nē, bet ar grozījumu par, pret, atturas. Tas, nu, tagad ir noslēdzošais balsojums. Vēlreiz pārbaudīsim tomēr. Papastām, kas kungs, kā jūs balsojat? Nē, viss ir kārtībā, nav nu labi. Tagad nākošais punkts. Tas tomēr ir šis devītais punkts. To mēs atliekam. Nu, tagad nākošais ir devītais. Desmitais punkts - tīkla izveid grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecības Eiropas kopienā. Uh, Giancarlo Skotta ir referents. Šeit runa iet par tīkla izveidu grāmatvedības datu savākšanai. 1965. gadā ir sākt strādāt pie tā. Šis dokuments ir gadu laikā daudzkārt mainīts un piemērots GAP KLP. Runa iet, ka šo daļu saistībā ar Lisabonas līgumu arī vēlreiz piemēro. Čenkarlo Skotta, lūdzu jums vārds. Kā jau priekšsēdētājs teica, tīkla izveida grāmatvedības datu savākšanai ir ļoti nozīmīga, lai varētu spriest par lauksaimniecības politiku, par tās attīstību Eiropas Savienībā. 80 tūkstoši uzņēmumu ir eh, reprezentatīvi pārbaudīti, un mēs gribējām pārbaudīt, kāda ir ekonomiskā sistē, situācija. Mēs izstrādājam indikātors ražošanai un ražošanas izmaksām. Esam arī iesaistījuši dažādas eh, izpētes institūtus, kas a, eh, nodarbojas ar lauksaimniecības datu izpēti. Galu galā izmaiņas nav ļoti dziļas. Runa iet tikai par piemērošanu. 290. un 290. pants līgumā par ES darbību tiek izmantot un uh, dokuments piemērots. Komisija ir izteikusi priekšlikumu, mēs to atbalstam, tikai vienu piebildi. Mēs gribam, lai tiktu izmantota uh, vietne, kurā būtu tie, šie dati publicēti. Paldies! Vai komisijas pārstāvji vēlas uzstāties, tas būtu Bartovičs kungs you have no uh, comments to the proposal? Mums nav komentāru par šo dokumentu. Ļoti jauki. Tā tad nav nekādu grozījumu, papildinājumu. Un atgādināšu, ka iespējams, ja būs grozījumi, Rita, Brita Rēms. Gribu teikt, ka šeit mums vajadzētu būt uzmanīgiem. Ja kā deleģētie tiesību akti tiek um, īstenot. Nu, nevar būt tā, ka mēs visu laiku nododam visas lietas uh, komisijas ziņā, jo esmu pamanījis sekojošo. Mēs jau gadiem ilgi diskutējam, kāda ir pārtiks piegādes ķēde. Šeit ir dati savākti un 60. gados. Tas bija tad vēl tika noteiktas cenas. Lauksaimnieki tagad ir tirgus situācijā un gribam, lai tirgus darbotos, bet aizvien vēl pieprasam šos datus. Un tādēļ var pārbaudīt, nu, cik tālu būtu iespējama vienkāršošana. Mums vajadzētu būt drosmīgiem un um, seno statistiku, kas vairs neatbilst tās mērķiem, nu, varbūt pat atcelt. Un jāsaka pilnīgi skaidri, uh, ka šeit tikai pamat uzņēmumi tiek aptaujāti, jo balstoties uz šiem datiem mēs veidojam um, likumus, un tas skar arī uh, tos, kas uh, pilnapjom nestrādā šādos lauksaimniecības uzņēmumos. Mums jābūt, jābūt, jābūt uzmanīgiem, lai nu mums nebūtu nu, tāds milzīgs vienkārši dokumentu daudzums un, un, un uh, likumu kopums, un tādēļ vajadzētu padomāt, cik šie dati vispār ir nepieciešami mums, un uh, caurskatāmībai un publicēšanai. Gribu teikt, ka nu, nevar būt tā, ka lauksaimnieks, pat ja tas ir tā um, vispārīgi, bet mēs runājam par mazākiem uzņēmumiem, un ja šie dati uh, tīklā ir pieejami, tad um, sarunās lauksaimnieks ir sliktākā pozīcijā. Tādēļ jārunā par to, kā mēs izturamies pret uh, caurskatāmību. Uh, maza pakāpe ir nepieciešama, bet, nu, ja pārāk daudz sāls zupai pieliek, tad uh, tā sabojā zupu. Nu, šeit situācija ir gluži līdzīga. Paldies Remers kundzei. Šis ir ļoti delikāts jautājums un ļoti būtiski ir par šiem piemērojumiem runāt. Precīzi īstenot visus likums. Mums vajadzētu Lisabonas līgumu pielietot, bet, protams, arī saglabājot Lisabonas uh, līguma garu. It īpaši par parlamentu, par mūsu komitejas darbu, par koplēmumu. Mums nevajadzētu zaudēt to no uh, redzes viedokļa. Deskungs tagad. Paldies, priekšsētāji kungs. Es arī gribu pateikt pāris vārdus par šiem datiem. Nu, Vācijā bija likums, kas noteica, ka federālo valdības tās pienākums ir katru gadu uh, Bundestāgu iepazīstināt ar lauksaimniecības datiem, ar ienākumiem ļoti detalizēti mm, saskaņā ar uzņēmumu lielumu un, un, un uh, apjomu. Un katru gadu uh, bija nesaprašana, neizpratne sabiedrībā. Mēs, piemēram, zinām, ka uh, cūku. Uh, nobarotāji vai sivāna audzētāji, viņiem ieguvumi bija lieli. Cūkražotājiem ieņēmumi samazinājās vienā gadā par 80% no 10 uh, tūkstošiem eiro ieguvumu 8 tūkstoši zaudēja, un lai šos 80% izlīdzinātu, un nākošajā gadā saņemt viņiem 10 tūkstoši nākošajā gadā 400% pieaugums bija, jo um, aprēķina bāze bija 2000. Tā tad, nu, uh, statistika bija tāda, ka 400% uh, ieguvuma pieaugums bija, lai gan tas tika, tika um, darīts, lai izlīdzinātu iepriekšējo situāciju. Un tikai šie maksimālie skaitļi mēdījos tika publicēti un uh, lauksaimnieks vienmēr kritizēja, jo vienmēr kādam jau bija šis uh, pieaugums, un uh, par to tikai stāstīja sabiedrībai, un bija tikai slikta pieredze. Nu, laimīgā kārtā šis ziņojums tagad Vācijā jāsniedz tikai reizi četros gados. Paldies, Albert. Mišels Tantens. Jā, nu, Protams, nu skaitļi ir tādi, ka par to vienmēr tiek diskutēts. Arī Francijā situācija ir tāda, ka katru gadu pēc statistikas publicēšanas ir diskusijas. Remers kundzei, teikšu tā, atgādināšu, ka pienu pakotnē mēs jau prasījām to, ka ir nepieciešams, lai būtu ekonomikas dati, kas ir ticami, uz ko var pamatoties, lai citu lielo grupu pārstāvju zinātu tirgu Un šajā pakotnē mums ir nepieciešama šī caurskatāmība. Un varbūt, ka tie dati, kādi ir šodien, bet uh, 17. Uh, pants ir paredzēts, lai privātie dakti ļautu ne tikai tirgus attīstību konstatēt, bet arī kopējo ekonomisko attīstību. Tātad tad, kad pārāk lielas, liels ir apgrūtājums, lai varētu palīdzēt. Nu, nav, nu, nav jau jēga skatīties uz ienākumiem gadu pēc notikumiem un, nu, praktiski uh, tiesas visu laiku pāraudzēt. Un uh, manā ziņojumā es aicinu izveidot Eiropas cenu novērošanas iestādi, lai varētu pastāvīgi sekot cenu un ekonomikas attīstībai. Paldies, Mišēlam! Es domāju, ka tev ir absolūta taisnība. Mums ir vajadzīgi ļoti precīzi dati, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Un, protams, ka ir jānovērš spekulācijas. Atgādināšu kolēģiem, ka grozījums var iesniegt līdz 8. maijam 2012. Mēs jau dzirdējām, par ko būs runa. Un tagad vēlos dot uh, komisijas pārstāvim vārdu. Nē, jūs nevēlaties. Labi. Tad Džankarlo noslēgumā. Nē, arī šeit nav nekas piebilstams. Nu, lieliski. Tad desmito punktu esam izskatījuši. Paldies, Džankarlo Skotta. Šos uh, apsvērumus mēs ievērosim, un, kā jau es teicu, līdz 8. maijam jāieslēdz ir grozījumi. Nākošais. 11. punkts kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem un regulas 1083 2006 atcelšana. Atzinumu sagatavoja kolēģis Salvatore Karone, kas diemžēl šodien nevar būt klāt mūsu diskusijās. Visu nedēļu viņam jāpaliek Itālijā. Tas ir atzinums, ko sagatavoja Regi komitejai. Tā ir uh, horizontāla regula un attiecas uz Eiropas fondiem. Tas ļoti nozīmīgi Eiropas uh, politikai lauku vidas attīstībai. Tas ir ļoti nozīmīgs atzinums. Un es lūkšu Luisu paskaidrot. Un pēc tam diskutēsim. Lūdzu, Luis. Muito obrigado, eh, Presidente. Com... Paldies, priekšēdētāji. Desculpas, os motivos são pertinentes. Uh... Kor Karanas kungs eh, šodien nevar būt klāt, to mēs šodien jau dzirdējām. Viņš arī lūdz atvainot. Viņam ir arī savi iemesli, un es vēlētos eh, viņa vietā prezentēt šo tekstu, kas, protams, ir ļoti svarīgs. Mēs visi esam vienojušies par to, ka ir svarīgi instrumenti savā starpā sasaistīt. No praktiski viedokļa raugoties, tas šķiet pašsaprotami. Un uh, mums ir vēl jāatrisina neatrisināt jautājumi. Karonas kungs savā projektā uh, ir sagatavojusi atzinumu, kas ir pozitīvs par komisijas priekšlikumu, bet viņam, viņš ir uzdevis piecus konkrētus jautājumus. Un uh, ieteicis arī grozījumus. Pirmais jautājums, uz ko viņš atsaucas, ir uh, tematu koncentrācija. Referents uzskata, ka tas būtībā ir pozitīvi, bet viņš prasa lielāku elastīgumu, jo citādi kohēzijas politika varētu tikt apšaubīta. Referents. Viņš šeit uzdod jautājumus arī par pārvaldības līmeņiem. Viņš eh, saka, ka vietējās un reģionālās iestādes nav pietiekami ņemtas vērā. Un šis sasaistes punkts starp centrālo līmeni un reģionālo un vietējo līmeni šķiet eh, viņam ir ļoti svarīgs. Viņš runā arī par makroekonomiskajiem noteikumiem trešajā punktā. Un eh, beig beigās runa ir arī par eh, fondu darbību un par, eh, par eh, summu izmaksāšanu un kādām vecām vajadzētu atbilst noteikumiem. Viņš uzdod jautājumus arī par rezervēm, kas ir atkarīga no veikuma, no rezultāta. Tur ir paredzēts, ka 5% no visiem līdzekļiem tiek uh, ieturēti, un viņš domā, ka šāds mehānisms varētu novest pie tā, ka mm, kāds varētu izvirzīt tādu samērā mm, nepietiekam augstus mērķus un uh, īstermiņa mērķus, lai nodrošinātu finansējumu. Un uh, beigu beigās runa ir, viņš runā arī par deleģētajiem tiesību aktiem. Komisija iesaka eh, deleģēto tiesību aktu paredzēt, kamēr mūsu atzinuma referents, autors, neuzskata to par piemērotu risinājumu. Un es viņiem pilnībā piekrītu. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Jo tas ir tā kā tāds, eh, nu, tā kā tāda tukša eh, tabula. Tā kas ir jāizpilda. Tie bija tādi mm, svarīgākie punkti, kas eh, referentam ir šķiet būtiski, par to mums vajadzētu diskutēt, izteikties. Es neesmu autors šim atzinumam, bet es pilnībā eh, atbalstu to, ko Karonas kungs eh, šeit ir teicis. Diemžēl viņš šodien nevar būt klāt. Paldies, Luis. Balsojums Regi komitejā būs 9. jūlijā. Protams, arī mūsu atzinumam būs jābūt ņemtam vērā. Šmita kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Es runāšu ļoti lakoniski, jo es saprotu, ka par šo jautājumu un šajā komitejā debats īpaši karsts nav. Tātad es nāku no reģionu komitejas un es uzskatu, ka patiesībā šis ir ārkārtīgi tehnisks dabas jautājums, tāpēc ir svarīgi, lai mums visas tehniskās nianses būtu pareizas. Un patiesībā šeit jūs daudz sīkāk runājat par šiem jautājumiem nekā atbildīgajā komitejā. Un Referentam ir izdevies panākt ļoti labu līdzsvaru, proti, lai pamudinātu lokālo attīstību, lai pamudinātu lokālās organizācijas, un eh, tas eh, saistās arī ar līderības jautājumu un to, kādā veidā veicināt šo izaugsmi. Mēs zinām, ka daž, citādās, citās komitejās ir cits viedoklis, un, protams, ka dažādās dalību valstīs arī viedokļi atšķirās Tāpēc e, mēs iesniegsim pāris grozījumus. Lielos vilcienos mēs atbalstam referenta nostāju, bet, protams, ka šai komitejai, manuprāt, galvenā prioritāte ir tā, ka ir jāvirzās uz priekšu un ātri. Paldies! Benissimo, grazie, onorevole. Paldies! Smita kungam, Brita lūdzu, arī es vēlos e, pievērst jūsu uzmanību tām uh, ka mēs šo principu no lejas uz augšu, mēs ļoti labi varam, eh, ļoti labi praktizēt, to vajadzētu arī saglabāt, vajadzētu arī parūpēties to, ka mēs neejam pārāk tālu, ja pilsoniskā sabiedrība būs pilnībā izslēgta no šī procesa, tad būs risks, ka tas viss netiks īstenots. Vācijā tas viss vainagojas ar panākumiem, ja programmas lauku apvidos uz vietas, tik iesaistīt arī vietējie iedzīvotāji eh, piemēram, viņu asociācijas, viņu biedrības tur piedalījās eh, diskusiju procesā un arī viņu zināšanas tika izma e, e, izmantotas, kur varēja būt problēmas, kur varēja būt kritiskie punkti. Es domāju, ka to nevajadzētu aizmirst, tur vajadzētu uzmanīties. Un es domāju, ka mums būs arī neliels grozījums, ko mēs varēsim šeit iesniegt. Drusku pilsoniskās sabiedrības līdzdalība arī ir jā, jāiesauc citā. Tas nebūs princips no uh, leģis uz augšu. Tas, tas šis, uh, reālais vietējais līmenis ir tiešām jāņem vērā tā ir pilsoniska sabiedrība, un to vai, tam vajadzētu piešķirt pienācīgu vērtību. Gribētu pievērst uzmanību arī tam, vajadzētu pievērst uzmanību, lai deleģētie tiesību akti, kā mēs ar tiem strādājam, lai arī šeit ņemt nodrošināt, ka Lisabonas tiesības, Lisabonas līguma tiesības paliek spēkā. Mums tiešām ļoti jāuzmanās, lai mēs pārāk daudz kompetences neatdodam, neizlaižam no rokām, arī ilglaicīgi. Uh, uh, varbūt tikai uz laiku ierobežoti, un uh, atkal tās uh, dabūt atpakaļ mums vajadzētu. Mums vajadzētu ļoti piesardzīgiem šeit būt, kas attiecas uz rezerviem, kas ir atkarīgi no uh, rezultāta, no uh, dažās jomās uh, tas radīs problēmas, jo dažos reģionos droši vien, ka mērķi tiks samazināti, bet es domāju, ka uh, komisija kontrolē šos mērķus pirms programmas tiks apstiprinātas, tādēļ uh, šeit būs tā kā tāds mehānisms, kas darbosies pret mērķu samazināšanu par eh, izmaksāšanu, līdzekļu izmaksāšanu fondiem jāuzmanās, jo programmas ir atšķirīgas. Programmas ir arī tādas, kur sākumā vajag vairāk naudas, un atkal ir tādas, kur vajag beigās vairāk naudas. Un ja visiem tagad pateiks, jā, ka beigās visiem būs šī piemaksa, eh, tad varbūt, ka programmai nebūs tā sākuma nauda, kas tā ir vajadzīga, jo tie ir satura atšķirīgi projekti. Mēs eh, šeit mēģinām ļoti daudz ko apkopot, bet šeit ir jāparaugas arī, kā tiks nodrošināta nepieciešamā elastība. Paldies! Liels paldies! Britē. Komisijas pārstāvis, vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Lūdzu. Uh, yes, well, thank, thank you. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un uh, paldies par šiem ievadvārdiem. Mēs uh, atbalstam šīs komitejas uh, pozitīvo nostāju attiecībā pret komisijas priekšlikumu. Īpaši vēl ņemot vērā to, ka komisijas nolūks ir visus piecus fondus mēģināt strādāt vienā virzienā tieši teritoriālajā kontekstā, un jūsu komitejas skatījumā tas nozīmē, ka mm, šie fondi darbotos veiksmīgi lauka attīstībā un arī citos jautājumos. Un, protams, ka mums vajadzētu daudz ciešāk sadarboties, lai mēģinātu īstenot gan Eiropas, gan arī vietējos mērķus. Varbūt pāris komentāru par šeit jau šodien dzirdēto un arī par referentu atzinumu. Vispirmām kārtām es vēlētos pieskarties pārvaldības jautājumam. Šeit mums viedokļi kā saskan šās komitejas un vispār parlamenta viedoklis ar komisijas, proti, ka mums vajadzētu run, pēc iespējas vietējāk un lokālāk darboties, iesaistot vietējos spēlētājus. Uh, Mēs esam atvērti jebkuriem priekšlikumiem, un tomēr šodien vai pat rīt komisija, komisijas dienesti pieņems darba dokumentu par sadarbības ētikas kodeksu, un šā ētikas kodeksa ietvaros Mēs vēlamies ārkārtīgi niansēt runāt par to, ko mēs sagaidām no partnerības, ko mēs sagaidām no partnerības principa, jo šis princips komisijai ir ārkārtīgi svarīgs. Un es uzskatu, ka pie šo principu īstenošanas mums izdosies sadarboties. Runājot par makroekonomisko nosacītību, arī šis jautājums parlamentam ir ārkārtīgi svarīgs, un vairākas citas komitejas ir izteikušas savas bažas. Vienīgais, ko vēlētos šeit pateikt, ir tas, ka komisija ir sagatavojusi sistēmu, kā partnerības ietvaros tiks identificētas problēmas un meklēt risinājumu pirms mēs pārējām pie sankcijām un soda procedūrām. Un tagad par izpildi. Šeit es vēlētos vēlreiz atkārtot to, ko Raimers kundze teica. Tātad nav tāda indikātora, kur tiks paķerti no zila gaisa. Mēs izstrādāsim indikātors ciešā sadarbībā ar komisijas dienestiem un balstoties uz empīristi iegūto pieredzi. Šie kritēriji, šie indikātori būs realistiski un atbilstīgi katrai programmai. Varbūt nedaudz par to, kādā veidā grozījumi ir tikuši sagatavot un iesniegt. Tā tad grozījuma priekšlikums ir ne tikai atteikties no izpildes rezerves, bet arī no visiem izpildes momentiem. Un šeit ir zināmas bažas, jo neatkarīgi no tā, vai mums būs izpildes rezerve, mēs vēlamies uzsvaru daudz vairāk likt uz izpildi. Mēs vēlamies reģionārajiem partneriem iz, izvirzīt tādus indikātorus, kurus izpildot viņi, saņa, viņi panāktu zināmu progresu. Un, protams, ka cilvēkiem ir jābūt iespējai izvērtēt to, kas ir panākts un izdarīts, un tad strādāt vēl labāk. Un tomēr tas būtu vai nu dalību valsts līmenī, vai arī reģionālā līmenī, bet neaizmirsīsim arī Eiropas līmeni. Divreiz periodā mēs sagatavosim stratēģisko ziņojumu, kuru komisija nosūtīs visām attiecīgajām institūcijām un kurā būs aprakstīts tas, kas tad notiek. Tāpēc es vēlētos referentu pamudināt detalizētāk izvērtēt šo jautājumu un nošķirt jautājumu no izpildes rezerves un izpildes ietvar kā tāda. Šeit varbūt vēlētos pieminēt divus momentus, pirms došu vārdu savam kolēģim no DJ Agre. Tātad CSF, tas ir komisijas strateģiskais ietvars. Tas ir dokuments, kurā tiek atrunāti deleģēto aktu dokumenti. Ikvienam deleģētajam aktam nolūks ir tāds, ka uh, likumdevēji tikai izskata, kāds ir deleģētā akta būtība ar būtiskiem un netik būtiskiem elementiem, un tad deleģētajā aktā tiek iekļauts arī tas, kāds ir komisijas nolūks šā deleģētā akta izstrādē. Mēs runājam kopīgajā strateģiskajā ietvarā par šo, par šiem aktiem un par to, kādā veidā padome un parlaments sadarbojoties ar komisiju varētu strādāt pie šo deleģēto aktu izstrādes. Thank you. Protams, ka deleģētajos aktos vairāk runa iet par horizontālo institūciju sadarbību, un šeit mēs vēlētos eh, izteikt viedokli, kas būtu vairāk praktiskas dabas, jo ikvienam deleģētajam aktam nolūks ir konkrēti parādīt komisijas eh, viedokli, komisijas viedokli kā līdzlikumdevējai. Un vēl divi īsi aspekti. Mēs runājam par nodokļiem, pievienotās vērtības nodokli. Ir jābūt harmonizētai PVN definīcijai, jo mēs nevēlamies nonākt situācijā, kurā dažādi labuma guvēji gūst labumu no atsevišķiem avotiem, dažādiem avotiem. Uh, bet tas ir jāizskata finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā. Jebkurā gadījumā, šajā gadījumā šis, šī situācija tiks atrisināta. Paldies! Un paldies priekšsādātāju kungs un uh, papildus tam, ko man uh, kolēģis teica, es to arī atbalstu. Bet es vēl trīs aspektus gribu uzsvērt. Komplementaritāte ar ceturto uh, regulējumu un katra fonda regulējumu. Tas nozīmē, ka šeit tiek runāts par kopējiem punktiem un pēc tam specifiski aspekti uzsvērti. Runiet par uh, lauksaimniecības attīstības fondiem. Tagad par elastīgumu. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka šis elastīgums tiks precizēts. Un pieeja ir uh, tāda, ka sešas uh, lauksaimniecības attīstības politikas tiek uzsvērtas un, protams, arī uh, saistītas ar citiem mērķiem, kā piemēram Eiropas uh, 2020. gada stratēģija. Nākošais, uh, jeb trešais punkts jārunā ir par, par kontekstu, par kopējiem uh, risinājumiem, to uh, pieminēja iepriekšējais runātājs, un specifiskie līderu uh, programmas punkti jāizceļ. Un šobrīd es domāju, ka esmu pieminējis tos uh, svarīgākos uh, punkts un papildinājis man kolēģi teikto. Bene, grazie alla komisione. Paldies, paldies komisijai par eh, šo atzinumu, ko sagatavoja kolēģis Karana. Protams, ka būs grozējumi. Ka tie tiks iesniegti. Un um, tas ir temats, par ko jau ir bijus, bijušas sarunas ar padomu un komisiju. Bet tas nav vainagošies ar panākumiem, un nākamajā plenārsēdē mēs to iekļausim atkal darba kārtībā, jo mēs uh, esam jau ļoti pietuvinājušies komisijas priekšlikumām kas attiecas uz eh, pielāgošanu Lisabonas līgumam. Tagad eh, vārds eh, Nikolsan kungam. Paldies, es runāšu ļoti lakoniski. Es esmu pavadījis lielu daļu savu <clears throat> mandātu periodu reģionālās attīstības komitejā šajā parlamentā. Ik viens runā par tā saucamo līderu programmu, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas daļā tā ir tikusi īstenota. Izskatās, ka līderu programma ir bijusi ļoti veiksmīga lauku attīstības programma. Protams, ka ikvienā programmā vai ikvienā direktīvā ir zināmi ahilēja papēži, un šās vājās vietas ir milzīgi daudz birokrātijas un vēlreiz birokrātijas. Tas, ka lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk to izpildes vietai, ir ārkārtīgi svarīgi. Daudzos gadījumos likumdošanas aktu interpretācija un direktīva interpretācija brīdī, kad tās tiek interpretētas nacionālā līmenī un pēc tam reģionālā līmenī, daudzos gadījumos eh, šīs interpretācijas ir dažādas un patiesībā līdz ar to direktīvas tiek nedaudz sašķobītas, un es uzskatu, ka tā arī ir lielākā kļūda, un par to mums agrāk vai vēlāk būs jārunā. Īpaši, ja ir tādi reģioni un tādas nācijas, kuras dzīvo nepārtrauktās bailēs no revīzijas palātas. Un e, šādā situācijā mums ir milzīga problēma. Ir ļoti, ļoti daudz labu priekšlikumu, bet cilvēki baidās tos iesniegt un īstenot, jo viņiem ir bailes, ka direktīvas interpretācijas dēļ audito e, revīzijas palāta būs viņiem uz kakla. Tātad elastība ir lielisks lietvārds, un to mēs piemērojam veselē virknē gadījumu. Un tomēr, kamēr netiks piemērota adekvāta elastība, lai īstenot dažādus projektus dalību valstu un reģionu līmenī, mēs neko nepanāksim. Idejām ir jānāk no apakšas uz augšu, nevis otrādi. Tātad eh, es atbalstu šo ziņojumu, manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs, tas būtu jāatbalsta. Un kā jau jūs pats pieminējāt N plus 1, mums ir jābūt kontrolē un tomēr ir jāļauj zinām rīcības brīvību un ar to es saprotu elastību. Paldies, Džeimasam. Es uh, domāju, ka tās bija ļoti svarīgas debates. 8. maijs ir termiņš, līdz kuram var iesniegt grozījumu par šo atzinumu. 18. jūnijā Mums pieņem, pieņemšanas datums un 9. jūlijā būs Regi komitejā. Vēlreiz, Luis. Eu queria apenas eh, agradecer todas as intervenções, que aliás anotei com todo o detalhe, assim como. Paldies! Es pasakos visiem par komentāriem, un es pasakos arī par detalizēto viedokļu apmaiņu šeit. Es eh, Vēlētos pateikties arī komisijai un pateikt to, ka mūsu komitejai ir ļoti svarīgi iegūt visu viedokļus, apkopot tos un tad izveidot ļoti labu pamatu, uz kura bāzes savukārt tiks izveidots instruments turpmākajam darbības periodam. Paldies, Lojiš! Brīnišķīgi, sirsnieks paldies visiem! Tad mēs šo darbu kārtības punktu numur 11 varam pabeigt, ja nemēs vairs nevēlas izteikties un pāriet pie 12. darbības punkta. Diemžēl mums pāris minūtes būs jāpagaida, līdz eh, kolēģis Lavija ieradīsies. Viņš tagad ir budžeta komitejā un tagad piedalās balsošanā. Tagad mums būs neliels pārtraukums. Mēs nākamos tematus arī vēl nevaram tagad izrunāt, jo finansēšanas kontrolas un pārvaldes sistēma 11.30 pie mums ieradīsies komisārs Čalas kungs tā kā tagad ir laiks, es gribētu pateikt, ka komisārs ieradīsies un runās par tematu struktūrālais dialogs. Viņš neieradzīja pie mums, lai vienkārši runātu par lauksaimniecības politiku, bet būs runa par šo tēmatu padziļināšanu kopīgā lauksaimniecības politikā. Mēs jau agrāk esam uzaicinājuši komisārus, šodien mums ir paredzēta tikšanās ar komisāru Čalos Tas būs struktūrālais dialogs, un šie dialogi tiek organizēti saskaņā ar komitejas darba plānu. Mēs mēģinām arī harmonizēt mūsu parlamenta aktivitātes un saskaņot tās ar komisijas aktivitātēm. Kā jau teicu, 11.30 līdz 12.30 būs viedokļa apmaiņa ar komisāru Čalaskungu. Šo pēcpusdienu trijos mēs turpināsim darbu, sāksim darba semināru par eh, konkurences eh, ietvaru, un pēc šī darba semināra 16.30 būs ļoti interesantas viedokļa apmaiņas, būs eh, viedokļa apmaiņa ar Mišelu Kretēnu, viņš ir revīzijas palātas loceklis, un viņš izteiksies par priekšlikumiem attiecībā uz KLP reformu. Jūs zināt, ka revīzijas palāta ir izteikusi idejas, arī kritiskus viedokļus, kas attiecas uz komisijas nostāju. Kā jau teicu, 16.30 Mišels Kretēns izteiksies. Un tad būs abi pēdējie punkti mūsu darba kārtībā. par pētniecības un mācības pamatprogrammām. Kā jau teicu, mums tagad būs neliels pārtraukums un jāpagaida, kamēr kolēģis Lavija ieradīsies šeit. Viņš palūdza, lai mēs viņu pagaidītu. Tas ir arī svarīgs punkts KLP reformu procesā. Paldies, un tagad pāris minūšu pārtraukums. Benvenuto all'onorevole Lavia. Eh? Everybody was looking for Lavia. Visi skatījās, kur ir palicis uh, Lavia kungs. Un nu viņš ir klāt. Tā tad uh, mēs varam turpināt mūsu darbu. kolēģi vēl ieņem vietas. Un es atgādināšu, ka mēs tagad runāsim par 12. punktu. Proti kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība. Būs prezentācija, viedokļa apmaiņa par horizontālo regulu. Šis ir viens no centrālajiem jautājumiem noteikumu par pārvaldību, finansējumu un kontroli. ir zināmi noteikumi ietvert šajā dokumentā par savietojamību, tad arī uzraudzības pasākumi aprakstīt, un viss tas ir saistīts ar regulu par tiešiem maksājumiem. Nedaudz laika mums vēl ir, varēsim uzdot arī pēc tam jautājumus. Aptuveni pulksnes 11.11.20 11. komisārs Čolus ieradīsies. Tādēļ sveicu visas komisijas pārstāvis un sākumā lūdzu Giovanni tev vārds. Priekšsēdētāj kungs, nu man jāatvainojas, ka ierados pārāk vēlu, bet esmu galvenais referents budžeta jautājumos un strādāju divās komitejās. Sākotnēji plānojums bija atšķirīgs. Balsojumam bija jābūt 11.30 un, diemžēl, balsojuma laiks tika mainīts un tādēļ, nu, jautājumi pārklājās. Tagad par saturiskiem jautājumiem. Pēdējo mēnešu laikā ļoti intensīvas tikšanās ir notikušās, daudzi kolēģi, arī, protams, visas iesaistītās puses, lauksaimnieki. Nu, praktiski visi tie, kas ir iesaistīti KLP reformā un kas uh, ir pauduši interesi un grib izteikties par šiem jautājumiem, par horizontālām regulām. Kā jau teicu, bija viedokļa apmaiņa, tika izteikti daudzi priekšlikumi, ļoti dažādi, arī dalību valstu pārstāvji, un, protams, dažus punktus esmu ievērojis. Un gribu manas prezentācijas laikā īpaši pievērsties būtiskiem punktiem. Un... Così come. Un, protams, ka tas viss ir lauksaimnieki interesēs. Parlaments ir paudis savu viedokli arī uh, Laina un Deskunga ziņojumā. Mēs runājam par vienkāršošanas pasākumiem. Un es domāju, ka tā arī paliek prioritāte mēs esam zinām pieredzi jau uzkrājuši ar abiem ziņojumiem. Un, protams, ka tas ir arī ļoti vērtīgs kā pieredze. Un tas lēmums tiek pieņemts kopīgi. Demokrātiskā pārstāvniecība ir ļoti nozīmīga. Arī dažādas politiskās ievirzes uh, ir nozīmīgas, un tā mēs mēģinam rast tādu kopēju pieeju uh, lauksaimniecības politikai. Protams, ka Es sākšu ar to, ka par daudzgadīgo finanšu ietvaru runāšu. Protams, ka jūs zinat, ka šīs finansējums nosaka to, kā mēs attīstīsim KLP. Tas vēl nav apstiprināts. Nostājas ir ļoti atšķirīgas. nu, būtībā budžets lauksaimniecībai ir iesaltēts. Tagad, ja mēs runājam tieši par šo daudzgadu finanšu plānu. Jūs zinat, ka tieši šodien, šorīt no rīta notiek vispārējo lietu padomu, kas tieši ar šo jautājumu nodarbojas. Tā ir kopējā lauksaimniecība un tās finansējums. Ir skaidrs, ka atkarībā no tā, kā beigsies šī pirmā sēde pēcpusdienu un vakarā mums būs jau vairāk informācijas, vairāk informācijas, par kuru mēs varēsim pārdomāt, kas ietekmēs uh, KLP. Nu, protams, un ja notiks pārskats, tad no komisijas puses par daudzgadu finanšu plānu. Mums būs eh, jāskatās arī, kāds eh, būs saturs eh, ziņojumam par KLP. Tagad pāris tehniski jautājumi. Pirmkārt, maksājumi. Jums visiem ir zināms, ka kopienas līmenī ir 83 maksājumu aģentūras, tām ir ļoti dažāds uh, veids, nu, atkarībā no uh, dalību valstu noteikumiem, un dažas tās ir nacionālas vienkārši nacionālā līmenī, citas reģionālas, un, protams, ka ir arī daudz uh, tāda sadalītāka situācija dalību valstīs, kur uh, ir teritoriālas iestādes, gan um, tādas, kas uh, izmaksā pirmā pīlāra, gan otrā pīlāra finansējumu. Viena maksājuma iestāde dalību valstī vai reģionā varētu būt labs kompromiss. Un vajadzētu pārvaldīt abu pīlāru naudas. Bet, nu, kā jau teicu, Mums jāmēģina samazināt izmaksas arī šīm aģentūrām un vienlaicīgi, protams, valstu uzbūva un iekšējais sadalījums ir jāievēro proti reprezentācija ES teritorijā. Nu, pēc reformas būtu 71 aģentūra. Protams, ka jāizmaksā ievērojot termiņus. Arī revīzijas palāta ir par to runājusi. Runa iet arī par pieteikumu apstrādes ātrumu. Tas ir process no 12 līdz 24 mēnešiem no lēma pieņemšanas līdz izpilde izmaksai, un tas ir jāievēro. Uh, jāievēro par arī konsultāciju sistēmu, un man liekas, ka nozīmīgi ir tas, lai priekšnoteikumi būtu labāk definēti gan konsultācijām, gan sistēmas izmantošanai. Ir jāspecificē tas, ka tie, kas strādā šajā sistēmā, piedāvā konsultācijas tikai vienā noteiktā jomā. Proti dalībvalstīs jāievēro visi tie priekšlikumi, kādi ir izteikti. Tagad par labumu guvējiem tiek runāts par to, ka mazie lauksaimnieki tiek, uh, netiek ietverti šajā konsultācijas sistēmā, bet, nu, viņi var uh, vērsties uh, atbilstošās, pie atbilstošām konsultāciju iestādēm, kas būtu atbilstošas viņu lielumam. Uh, Tāpat arī būs noteikts izmaksas šiem uzņēmumiem, izņēmumu grupām. Nu, pilnīgi skaidrs ir tas, ka nu, nebūs iespējams galīgi nekādas robežas nenoteikt. Nu, tā tas nenotiks. Nu, nevar būt tā, ka mm, viens uzņēmums, piemēram, iesniedz šos pieteikumus un prasa neskaitāmas konsultācijas. Tā nē. Tagad par administrāciju runājot pamatmotīvs ir konkurētspēja starp budžeta disciplīnu un izpildi. Mums ir komisijas uh, tirgus prognoze tagad pieejama. Tā ir saistīta ar izmaksu pieaugumu, 59. pants, kopējā tirgus organizācija, un tas ir jāievēro arī raugoties uz krīzi. Tikai finanšu disciplīna saskaņā ar 25. pantu nav pietiekams, ir nepieciešams skaidri kritēriji, kā šos noteikumus ievērot. Regula piemērojums arī ir ļoti nozīmīgs un būtībā tiek runāts eh, par to, ka Lēna priekšlikumā komisija arī jau ir ierosinājusi, ka tām dalībvalstīm, kur ir reģionalizēta pieeja, iespējas reaģēt būtu elastīgākas, un šis elastīgums būtu nacionālā līmenī. Un ne tikai lauku vidas attīstības programmas ietveros, kas nozīmē, ka nu ne tikai vienlīdzīgāka attieksme dalību valstu ietverā, kurām būtu viens vienīgs plāns nacionālā līmenī, uh, bet runa iet arī par, nu, piemēram, struktūra fondiem un kohēziju. Vēl viens jautājums 52. otrais pants vai 42. otrais. Šeit mēs runājam par uh, maksājumu iestādes uh, kapacitāti lauksaimniekam nevajadzētu pavadīt pārāk daudz laika, lai saņemtu savu cerēto. Šodien situācija ir tāda, ka lauksaimnieks uh, iesniedz pieteikumu un administrācija subjektīvi pieņem lēmumu, kad un kādā veidā tā izmaksā līdzekļus. Un vajadzētu uh, otrādi uh, darboties. Proti, ka ja maksājumu kāda iestāde pārāk vēl naudu izmaksā, tad viņai jāmaksā uh, procentu maksājumu lauksaimniekam par labu, tādēļ, ka viņa vienkārši gluži, uh, nu, gluži vienkārši ir pārāk ilgi kavējusies. Runājot par sankcijām. Nu, protams, sankcijas ir kas tāds, ko, no kā lauksaimnieks baidās, bet tās var būt arī, nu, tāds nesamērīgs. Uh, ja raugās viņa iespējas. Tādēļ jāskatās ir uz uh, proporcionalitātes uh, principu un jāvērtē komisijas uh, pilnvars. Kontroļu, tā pārdāžu skaits ir jāsamazina, ja ir šāda, no nu, tāda ļoti um, laba sistēma dalība valstīs. Līdz ar to varētu kopējo slodzi un uh, patēriņu uh, samazināt. Vakar uh, kolēģis Kapolašs Santos runāja par uzraudzību un kontrolēm. Uh, Viņš eh, arī eh, pievērsās tam jautājumam, par kur daudz eh, tika runāts pēdējo dienu laikā. Un šeit, šajā regulāri ir nepieciešams izmaiņas. Tāds iespējams sankcijas attiecībā uz grīningu. Tām nevajadzētu pārsniegt tā sauktos zaļos maksājums. Nu, tas nedrīkst atsaukties uz uh, pamatmaksājumu, ja bāzes prēmiju, jo grīnīgi nepareiza pielietošana, tai nevajadzētu apdraudēt pamatmaksājumu. Nākošais jautājums. Tā sauktā trauksmes sistēma. Tas var arī būt, nu, tāds uh, postenis, kas ir saistīts ar papildus administratīvām izmaksām, un, uh, nu, nevienmēr tas tiks uh, Tas novadīs pie tā, ka lauksaimnieku labāk noteikums pielietos bālēs no sankcijas. Tātad optimāla sistēma ir tāda, ka tiek samazināta administratīvā slodze un raugoties uz daudzgadu un arī ikgadu pieprasījumiem. arī tos pieprasījums, kādu pirmajā gadā ir iesniegti, tie arī ir jāievēro jo nu, praktiski gadu pēc gada viens un tas pats tiek darīts. Un uh, gadu pēc gada tiek sniegt tie paši dati, ja nekas nav mainījies uzņēmumā. Nākošais uh, - deleģētie tiesību akti. Par tiem runājot, ir jāuzsver vairāki temati, kurus jau šeit uh, uzsvērām atsaukšos, atsaukšos tikai uz trilogiem un sarunām, kas vēl nav pabeigtas, jo tiek meklēts risinājums starp parlamentu komisiju un padomi. Nu, protams, ka mums vēlreiz pie uh, šī jautājuma jāatgriežas. Nu, kā jau teicu, šie bija tādi daži punkti, kurus es uh, gribēju uzsvērt. Vēl gribu novārīt, norādīt uz to, ka, protams, vienmēr esmu gatavs ar jums visiem diskutēt. Tā, piemēram, ar kolēģi Kapološu arī vakar tikos. Mēs vienmēr gribam kompromisus rast. Un kompromiss vienmēr ir zīme tam, ka ar mainīto lauksaimniecības politiku mēs caurskatāmīgu paaugstinam un <clears throat> vēlamies samazināt apgrūtinājumu, kāds ir mūsu lauksaimniekiem uzlikts. Esmu gatavs tikties ar visiem kolēģiem, lai mēs varētu mūsu darbu uzlabot vismaz dokumentu uzlabot. Mm, Mums ir jāievēro arī pāris uh, termiņi, par tiem runāja priekšsēdētājs, un ievērojot tos, iesniegšu arī noslēgošo, noslēgošo ziņojumu. Paldies! Paldies, Giovanni! Tagad sāksim diskusijas. Stāstījums bija ļoti izsmeļošs, tādēļ domāju, ka daudzi gribēs uzstāties. Tagad Smita kungs. Germanic, Scottish, Italian alliance. Nu, tas ir tāds, man uzvārda tāds uh, angļu, frāču, itāļu uh, apraksts. Es gribu sveikt referentu un domāju, ka viens jautājums ir tāds, kas ir ļoti nozīmīgs, uh, proti um, savstarpējības proporcionalitāte. Un gribu uzdot jautājumus 99. pantā. Uh, Mēs ļoti skaidru definīciju esam atraduši šeit. Pirmais a, paragrāfs a, sots 99. Pro, a, programmā ir paredzēts tāds, ka pat līdz izslēgšanai no maksājumiem var nonākt, un tas ir saistīts ar ļaunprātīgu darbību. Ja, ja 5% ir kļūda un pēc tam 15% atkārtotā gadījumā, uh, Un tas būtiskākais, man liekas, ka jūlijā pamatoti mm, dalību valstīs tika pieņemts, ka nozīmīgos uh, pārkāpumos tiek piemērota sots. Tad 99. pants nosaka, ka ir tāda racionāla un proporcionāla pieeja šīm uh, cross-compliance sodu sankcijām. Bet um, tās, tas režīms tāds, kāds tagad ir, tas atkāpjas no elastīguma un proporcionalitātes. Un ieviešot šo regulu, sodi eh, būs um, no ap 3%, un tas savukārt uh, samazina iespējamo uh, elastīgumu. Un eh, mums ir jāskatās uz šo proporcionālo sistēmu un patie, patiesībā. Uh, iestāžu konkurētspēja ir samazināta, un tas arī vislielākajā mērā uztrauc zemniekus, jo runa jau neiet tik daudz par eh, zaļināšanu vai par citiem pasākumiem, kuri būs papildus sloks viņiem. Es uzskatu, ka mums kā likumdevējiem ir jāiestrādā pēc iespējas lielāka elastība regulā, un pēc tam dalību valstis, attiecīgie reģioni var Eh, izveidot paši savus noteikumus, kādā veidā tas tiks īstenots. Un, protams, ka no komisijas, protams, būs arī jauns deleģētais akts. Un eh, šajos priekšlikumos tādā veidā, kā tas šobrīd ir uzrakstīts, manuprāt, tas ir pilnīgi skaidri. Es tikai nobežījies esmu par to, ka regulas īstenošanā deleģētie akti tiks atšķaidīti. Un es domāju, ka mums šajā komitejā vajadzētu iestāties par to, lai likumdošanā būtu pēc iespējas lielāka skaidrība. Ceru, ka referents šādu nostāju atbalstīs. Paldies, Smita kungam. Tagad vicepriekšādātais buvē. Oui, uh, Izteikšu komentāru par Lavijas kunga priekšlikumu, par budžeta aspektu, par prezentāciju, ko jūs, te, ko jūs tikko mums uh, prezentējāt. Pirms pāris nedēļām jau es runāju par komisijas iepriekšējo priekšlikumu. Man liekas, ka tas ir bīstami. Ja mēs uh, gaidām budžetu, lai noteikti kāda būs lauksaimniecības politika nākotnē. Uh, Uzklausot jūs, man liekas, ka šī loģika vēlreiz tiek apstiprināta, proti budžets noteiks mūsu prioritātes. Un es domāju, ka tas ir ļoti bīstami. Ja mēs nespējam prioritātes definēt un pēc tam piemērot budžetu, mums ir skatījums, kas ir tikai finanšu KLP un zaudējam pilnībā mūsu mērķus. Un es domāju, ka šeit mums jābūt uzmanīgiem, ie, uh, uh, skaitot arī budžetu komitejā strādājušos kolēģis, mēs nevaram draudēt uh, reformu un izslēgt visus aspektus, kādi būtu novatoriski. Tie ir tie lielie riski, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem. To gribēju atgādināt. Otrs punkts. Īsti labi no jūsu stāstītā nesapratu. Tad, kad jūs runājat par konsultācijām lauksaimniekiem, no vienas puses mazie lauksaimnieki un uh, padomu tādu un tādu konsultācijas minimālas ar noteiktiem griestiem, nu, man liekas, ka tas bija tā ļoti neskaidri. Un gribētu vēlreiz, lai jūs atgriežaties pie tā un paskaidrot vēlreiz, ko jūs gribējāt ar to teikt. Grācija, Žosē. Paldies, Žosē. Eh, Brita Rēmers un pēc tam Luīša Kapustisanto. Jā, paldies. Es īstenībā gribēju tikai pieminēt vienu aspektu, proti kontrolas sankcijas. Un tas, kas tika pieminēts, e, proti samērīgums, ir proporcionalitāte. Mums arī administrācijā nevajadzētu pārlikt šo administratīvo darbu, uzlikt uz zemnieku pleciem, uz lauksaimnieku pleciem. Tas ir tā, ka visi tie pierādījumi un kontrolas, tas viss ir e, sloks lauksaimniekiem. Viņiem taču tāpat ir daudz darba. Šeit vajadzētu uzmanieties, lai tas viss netika novirzīts uz šo pamatu zemāko līmeni, uh, ka tas tiek nodeva, nodots tālāk, pārvirzīts tālāk, un viss šie administratīvā sloks pāriet uz lauksaimnieku līmeni. Un lauksaimnieks taču nevar uh, uh vienkārši pie mīļā dieviņa griezties, lai viņam pierāda uh, un uh, iedod zīme, ka tur ir līja vai kas, un to visu kontrols mehānismu, to nevajadzētu viņam uzlikt par slogu. Vēlreiz par proporcionalitāti vajadzētu ņemt vērā, ka ir arī uh, tehnisks uh, sloks, tehnisks spiediens, kas uh, veido notiek situāciju. Starp citu, arī interneta pieeja visos lauka apvid, eh, apvidos nav garantēta, un tur jau rodas uh, kļūdu avoti. Un ja tas tiek uzskatīts par lauksaimnieku kļūdu, ja viņš nav ievērojis kaut kādus termiņus, ja tur nav paredzēta elastība, tas nedrīkst būt par sliktu lauksaimniekiem tur var rasties ļoti daudzas problēmas, un daudz labsamnieki ir pārskatušies, viņiem niknu, jo viņi nav varējuši ievērot termiņus. Ir arī lauku apvidi, kur nevar nosūtīt vēstuli katru dienu nedēļā, bet tikai vienreiz nedēļā, un tas ir papildus sloks. Jo infrastruktūra lauku apvidos uh, uh, samazinās daudz kaut kur, netiek nodrošināta Tādēļ arī nosakot termiņus, vajadzētu to ņemt vērā. Turklāt arī vēl ir eh, jāņem vērā arī drošība darba vietā. Piemēram, lopkopībā un ir eh, kaujamie lielopi. Tur uh, ir jābūt noteiktai tolerances robežai, un ja tur ir šādā čipiem un elektroniku, ka tur uzreiz nevar visu momentā izdarīt, jo tur rodas risks dzīvībai, un tas ir neproporcionāli. Un to visu salīdzināt ar administratīvo drošību. Tur praksē ļoti daudzas diskusijas. Un par to ļoti bieži lauksamnieks nevar tikt padarīts atbildīgs. Ir jābūt ļoti skaidram, ka dalību valstu un vietējās pārvaldes, lai to pārāk tā stingri neinterpretē. Cita lieta, jā, mēs gribam arī e, šos vidas pasākumus un zaļās joslas, un e, pilsoņi, kuriem e, ļoti patīk šīs zaļās joslas, tur var sastādīt puķes, bet tas var izrādīties beigu beigās, ir arī pārkāpums jo tās, tur nedrīkst, tur nemaz nedrīkst kāpt virsū šiem zaļajiem joslām. Un tas viss ir jāņem vērā, un uh, proporcionātās principā ir jābūt nodrošinātam tam, ka tas viss nedrīkst būt kā sloks lauksaimniekam, bet ka tur ir tāda noteikti jābūt tolerants robežai. Grazie, Brita. Lu... Paldies, Brita. Luīš. Kaplu Santos un pēc tam vicepriekšēdētājs colega Lavia, não só pelo. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos eh, sveikt Lavijas kungu un uzteikt eh, viņa darbu. Patiesībā Lavijas kungam ir izdevies eh, izvērst koordināciju starp dažādiem referentiem, atzinums sniedzējiem, un tas, ka visi šie atzinumi un ziņojums tiek saslēgt kopā un harmonizēti, tas ir vienkārši lieliski. Ar to arī vēlētos apsveikt Lavijas kungu. Giovanni jau savos eh, komentāros pieminēja tiešmaksājumu un zaļināšanas ideju. Kā jau, šeit izrā, kā jau šeit izskanēja, ir nepieciešama adekvāta sankciju sistēma. Ir nepieciešams izstrādāt tādu sistēmu, kas būtu atrunāta regulā, uh, un kas būtu saistīta ar tiešajiem maksājumiem, kas ir domāti tieši zaļināšanai, tas patiesībā ir pamatu pamats zaļajiem maksājumiem, kas būs iestrādāts šajā regulā, bet ir jārunā arī par sankcijām. Kā jau teicu, tas ir lielisks piemērs tam, kā ir jāveic koordinācijas starp dažādiem atzinumiem. Protams, ka Lavijas kungs ir vienīgais atbildīgs par koordināciju, un viņam šis darbs ļoti labi padodās. Tagad runājot par mazajiem zemniekiem un par to iekļautos sistēmā vai nē. Bieži vien mazie zemnieki nesaprot, kādā veidā sistēma darbojās, jo viņiem tam nav kapacitātes, un līdz ar to, ja viņi ir iestājušies sistēmā, pret viņiem tiek piemērotas sankcijas. Un viņi, protams, nesaprot, kādā veidā viņi var no sistēmas iegūt labumu, jo viņi nesaprot, kā tā darbojās. Paldies Luišam, Sikjerska kungs un pēc tam Dantāna kungs. Jā, es eh, vēlētos griezties pie Lavijas kunga ar jautājumu, saka Sikierska kungs. Un jautājums ir saistīts ar šo finanšu aģentūru skaitu. Mums ir nepieciešama viena aģentūra. Ko jūs ar to domājat? Viena aģentūra, vismaz pēc tā, kā to izpratu, izprotu es, uh, tā ietekmēs tirgus situāciju, vai tā atbildēs par maksājumiem vai lauku teritoriju attīstību, tātad es nesaprotu. Ja ir vairākas aģentūras un tās darbojās reģionālā līmenī, tad ir nepieciešama centrālā līmenī sava veida centralizācijas vienība, lai būtu dialogs un veiksmīgs dialogs starp komisiju un zemākajām reģionālajām aģentūrām. Uh, Ir dalība valsts, kuras ir to sapratušas tādā veidā, ka direktīva apkopos aģentūras, un tas daudziem būs dramatisks pagrieziens, jo, piemēram, ja ir viena aģentūra, tad neizbēgami izmaksas būs zemākas nekā vairākām aģentūrām. Un vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka šodien vispārējo lietu padome Justus Lipsus runās par budžetu un e, viņu lēmums ietekmēs patiesībā visus nākamos lēmumus, ko arī pieņemam mēs šeit. Vai tā ir taisnība, ka jau ir pieņemts lēmums par budžetu šajā vispārējo lietu padomē, vai arī vienkārši vispārējo lietu padomu runā vispārīgos terminos par dažādām idejām? Jo, ja es jūs pareizi sapratu, tad šodien mēs no padomas sagaidām būtisku lēmumu vai vismaz būtiskus komentārus. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un nākamais eh, Devānkungs. Dantēnkungs. Jā, un es arī gribēju runāt par vispārējo lietu padomu. Tas, ko teica Giovanni, ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas, kas notiek vispārējo lietu padomē, man liekas, bīstami. Padomē nav tehniskas kompetences, un viņi šodien diskutē par tehniskiem jautājumiem. Varbūt, ka viņi sagatavos uh, tekstu, ko viņi jūnija beigās iesniegs valdību un uh, valstu vadītājiem, un tas uh, noslēgs tad arī diskusiju par nākotnes KLP. Mēs kā parlaments nevaram akceptēt šādu diktātu, un es domāju, ka tas ir ļoti skaidri jāpasaka, lauksaimniecības komitejas priekšsādātājiem jāvērš parlamenta priekšsādātāju uzmanību uz šo faktu un uz to, kā nu, Eiropas institūcijas tagad uh, praktiski nesadarbojas. Tas, ka viņi tie, kas ir lieliski, bet tas, ka viņi šādas temats izvēlas, lai nodarbinātu sevi, tas nu, nav īsti atbilstoši mūsu priekšlikumiem. Tehniskās uh, ministrijas uh, arī šīs diskusijas ievada. Uh, Tas ir mans pirmais punkts. Otrais punkts par kontroli un sankcijām. Jau 20 gadus pārāk daudzos gadījumos tika pielietota sistēma visu vai neko. Un uh, lielākie saņēmēji, lauksaimnieki ir sarūknāti. Un es jau teicu vakar saistībā ar citu ziņojumu, ka uh, Nu, lauksaimnieki ir atbildīgi cilvēki, un tāpēc ir nepieciešama proporcionāla sodu sistēma. Lauksaimnieki strādā, aktīvi strādā. Ietvars, kādā viņi strādā, visu laiku mainās. Un tad, kad mums ir šī politika un mūsu atbildība, mēs visu laiku kustamies un ir grūti šādas kustības vienmēr paredzēt. Un man liekas, ka Nu, nevajag uh, slogu pārlikt uz lauksaimnieku pleciem, ja sistēma īsti labi nefunkcionē. Nākošais punkts uh, - starp valstīm notiekošā saskaņošana. Mums jābūt ārkārtīgi nozīmīgiem, mums jāatstāj um, dalību valstīm, nu tāda, zinām, manevrēšanas iespēja uh, administrācijai, lēmu pieņemšanai. Un nedrīkst būt tā, ka, nu, pilnīgi pretēji lēgumi tiek pieņemti. Paldies! Grazie, Mišel. Paldies, Mišels. Un tādēļ gribu uzreiz vērst kolēģi uzmanību uz to, ka Giovanni Lavija vakar zina to, un, un Jo Lions to arī zina Martins Šulcs kopā ar budžeta komitejas priekšstādātāju Lamasūru bija ļoti nobežījušies par Dānijas prezidentūras vēlmi sarunās eh, iekļaut eh, noteiktas tēmas par KLP un reģionālo politiku. Un ir eh, izstrādāta stratēģija un arī tāda ļoti strikta reakcija no parlamenta puses. Mums jāaizstāv mūsu intereses. Mājā šis jautājums jau tika skatīts, un mēs ļoti skaidri norādījām uz to garīgas kunga ziņojumu. Mēs pieņēmām ar lielu vairākumu un mēs aizstāvēsim mūsu tiesības. Mēs uh, negribam situāciju, kad mēs varam tikai atbalstīt vai noraidīt padomus priekšlikumus. Eh, Arī lauksaimniecības padomi saskars ar problēmām. Ja mēs runājam par vispārīgo lietu padomus sēdēm, tā tad runa nav tikai uh, par parlamenta tiesībām, bet arī par atsevišķo uh, uh, padomju vispār darbu. Tagad Alberts Tests. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies uh, Giovanni Lavie kungam par viņu teikto, un es domāju, ka tie tādi ļoti labi novērtējumi un arī tādas labas idejas, kuras mēs varam atbalstīt. Par maksājumu iestādēm. Man liekas, ka tas ir arī atkarīgs no valstu formas. Vācija ir viena no tām nedaudzajām, kurām, kura nav centralistiska, bet gan federāla valsts. Nu, mums ir 16 federālās pavalstis, un ja es redzu, ka Bavārija ir lielāka par 19 dalību valstīm, nu tad tur, protams, arī var būt atsevišķi maksājuma iestāde, un tādēļ Vācijā būtu ļoti sarežģīti nu, tikai vienu maksājuma iestādi ieviest. Jāievēro arī valstu lielums. Tagad par uh, zaļumošanu. Jau vakar par to diskutējām. Man liekas, ka ir absolūti nepieciešams, lai sankcijas uh, tiktu ierobežotas tikai ar, uz zaļumošanu, nevis uz pamatmaksājumu, jo pamatmaksājums ir balstīts uz citiem principiem un ir um, dažādi noteikumi lauksaimniecības produkcijā. Mm. Es esmu pilnīgi viensprāts ar uh, Giovanni par administratīvo slogu. Nu, nedrīkst būs tā, ka pēc lauksaimniecības reformas ir lielāks administratīvais sloks nekā līdz šim. To neviens nesapratīs, ne administrācija, ne lauksaimnieki. Par proporcionalitāti šeit ir nepieciešami daži labojumi. Dažas lietas ir mainītas pagājušajos gados, bet aizvien konstatēju, ka runājot par kontroli, nu nav tādas pieejas, kur starp tādām ļoti redzām kļūdām un apzinātu krāpšanu būtu atšķirība. Kļūdu var labot, nu var sasaukt kādu sēdi, kas nosaka vai uh, tā ir kļūda vai nu, vienkārši administrācijas pārstāvs, kas ir pārāk nogurs bijis un kļūdījies. Un varbūt, ka Briselē tas jautājums ir jāsaka, bet ir jābūt iespējai labošanai. Bet tur, kur ir krāpšana, tur ir jābūt stingrām sankcijām. Bet kļūdas, kā jau teicu, kļūdas uh, ir jābūt iespēja labot. Un mums jānovērš juridiska smaga kļūda. Uh, saistīta ar dubulto sodu lauksaimniecībā. Es nezinu nevienu citu uh, vietu, jomu, kurā ir dubults sods. Nu, vismaz Vācijas uh, krimināltiesībās ne, un lauksaimniecībā ir dubul uh, sodi lauksaimnieku uh, sankcionē pēc. Uh, sakojušiem principiem. Piemēram, ja tēvs un māte ar bērniem mašīnā brauc un uh, tēvs brauc pārāk ātri, uh, un viņš eh, tiek sodīts, tad viņš viņu soda pēc eh, satiksmes noteikumiem. Un es nekad vēl neesmu dzirdējis, ka bērnu pabalsti būtu uh, samazināti tādēļ, ka viņš ir braucis pārāk ātri un apdraudējis bērns līdz ar to. Nu, šeit ir juridiski ārkārtīgi smaga kļūda, mums jānovērš šī kļūda un jāpiedāvē uh, situācija, ka, nu, tad, kad ir kādas kļūdas, tad uh, saturiski tas ir jāsoda, bet jābūt iespēja to labot. Nākošais - elastīgums. Arī par to tur runāju. Pagājuši, kad situācija bija tāda, ka līdz 15. Gā, maijam tiek uh, iesniegts plāns par uh, sēšanu. Uh, un jūnijā bija milzīga uh, krusa. Un tur, kur bija labība, tur labības praktiski vairs nemaz nebija un uh, lauksaimniekiem bija jāsei par jaunu, un vienīgais, ko varēja, tā bija kukurūza. Bet tā bija milzīga problēma, jo pieteikumā bija rakstīta labība un sēja otro reizi kukurūzi, un šādiem gadījumam taču jāatrod kāds risinājums. Nu, nevar teikt, uh, ka mēs esam pārāk uh, neelastīgi. Un pēdējais punkts par to runāja Elizabete Jēgle vakar Komisijas priekšlikums par KLP pēc katras rindkopas, uh, ka īstenošanas noteikumi nosaka turpmāko darbību. Un es baidos no tā. Es pilnīgi nezinu, ko komisija pēc tam kā noteikums var ieviest. Un priekšsēdētājs mums ir jāraugās uz to, lai šie īstenošanas noteikumi, kā parlaments varam līdzlemt, jo visādi citādi politiski nevarēsim pārstāvēt to, kas viss šajos noteikumos varētu tikt iekļauts. Paldies! Bene, grāts. Labi, paldies Albertam. Tālāk mēs turpināsim ar Heikaut un pēc tam noslēgumā uh, eh, Marijana Maginesa. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī Lavija kungam un šeit izskanējušajiem komentāriem no citu kolēģu puses. Tātad, protams, ka galvenais, par ko mēs šeit runāsim, būs e, krustsavietojamība, man tā likās, un man arī patiesībā pārsteidz desekunga salīdzinājums zemnieks ar šoferi. Jo es, protams, zinu, ka mēs nemaksājam kā valdība šoferim par to, ka viņš vada automašīnu, līdz ar to, manuprāt, šis salīdzinājums nebija īsti vietā. Mēs maksājam zemniekam naudu, un mēs jau neuzliekam viņiem dažādas soda sankcijas. Mēs nesakam, ka Tātad, ja viņi neatbildīs noteikumu izpildēji, tad eh, mēs viņiem naudu nedodam. Tas ir drusku savādāk nekā uz ceļiem satiksmes noteikumi. Līdz ar to, ja zemnieks eh, izgudro braukt pa ceļiem, tad uz viņu darbojās citi noteikumi. Bet tagad par ko citu. Uh, Krustsavietojamība būs būtiskākais krustpunkts un būtiskākais mezgls, kas mums ir jāatrisina, lai nebūtu tā, ka mēs naudu vienkārši dodam tāpat vien. Un būtiskākās bažas šeit ir ar to, ka mēs runājam par zaļināšanu lauksaimniecības politikā, kādas tad varētu būt briesmas iekļautas šajā idejā, jo gala beigās var izrādīties, ka mēs ar šo zaļināšanas e, pamudinājumu e, panāksim tieši pretējo. Piemēram, būs tādi zemnieki, kuri eh, dažādas zaļās, dažādas zaļās teritorijas pārceļas tad uz šo zaļināšanas ideju. Ja mēs šo zaļināšanu padarīsim par obligātu, tad es uzskatu, ka būs zemāk šo zaļo teritoriju procents nekā citos gadījumos, ja mēs to nepadaram par obligātu. Un tas pats attiecās uz nošķirtajiem maksājumiem. Tātad 70% un 30% būs zaļināšanas maksājumi. Nē, ja būs obligātais zaļināšanas nosacījums, tad tas būs jāizpilda, un ja kāds to neizpildīs, tad būs eh, soda sankcijas sods, kas būs lielāks un augstāks nekā 30%, jo tie zemnieki, kuri atteiksies no zaļināšanas piemaksas, tie saņems tikai 70%, un patiesībā mēs nonāksim pie mazāk zaļo teritoriju nekā otrādi. Es uzskatu, ka šā priekšlikuma būtiskākā ideja ir vairāk zaļa teritorija. Ir arī tāda, kur apgalvo, ka ja jau visa zaļināšanai paredzētā nauda netiks izmantota. Tātad, ja būs tādi zemnieki, kuri neizmantos zaļināšanai paredzēto naudu, tad mēs šo naudu pārceļam uz otro pilāru. Arī tas ir nepareizi. Tas ir tukšais rieksts. Tātad tādajādi zemnieki, kur atsakās no zaļināšanas, vienkārši nepadarīs savu teritoriju zaļu. Un es domāju, ka mums ir jārunā ties, tieši valoda. Mēs nevēlamies samazināt zaļo teritoriju apjomu. Tātad, manuprāt, krusts savietojamība zaļināšanas gadījumā ir tāda pati. Mēs tātad nevēlamies no vienas puses redzēt maksājumus, no otras puses zaļināšanu, un ja zemnieks nevēlas piemērot zaļināšanu, tad pret viņu ir jāpiemēro sankcijas. Uh, Mēs zinām, ka šī sodu sistēma darbojās, krustsavietojamība dalību valstīs jau ir tikusi ņemta vērā, un zaļināšana varētu būt šo abu sistēmu daļa. Tāpēc nepārspīlēsim šeit administratīvā nasta, jāsamazina administratīvais eh, sloks, dalību valstīs tas viss jau darbojās. Un tomēr arī lielās valstīs vai lielās lauku saimniecībās uh, Es nāku no Nīderlandes, bet, piemēram, mums toties ir vairāk cūku nekā citās valstīs. Grazie, onorevole Heiknaut. Paldies, saka prieksēdētājs Haukaut kungam. Un tagad Magines skundzē vārds, bet pirms tam es eh, domāju, ka jā, par zaļināšanu mēs vēl runāsim. Mēs eh, jau dzirdējām vakar Luīša Kapolas Santus teikto proti, uh, ka šis te nodalījums zaļie pasākumi un pamat maksājumi, tas tiks nodalīts. E, varbūt, ka jā, mēs varētu sīkāk izvērtēt to, ko jūs šeit teicāt, un varbūt nerunāt par simtprocentīgu zaļināšanu, bet par krustsavietojamību. Ja mēs izmantojam visu pamat palīdzību, tad e, mēs jau nevaram runāt par krustsavietojamību simtprocentu apmēros. Uh, bet redzēsim, kāds būs gala rezultāts un redzēsim, pie kāda secinājuma mēs nonāksim. Bet tagad mājrēda. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es neatbildēšu uz jūsu uzdoto jautājumu, bet patiesībā padomu tieši par šo aspektu runā. Mums ārkārtīgi uzmanīgi ir jāizvērtē, kura būtu vislabākā sistēma, lai nodrošinātu Eiropu ar pārtiku un lai stātos pretim tiem izaicinājumiem, kur šobrīd pārņem pasauli. Kaut arī komisijas patreizējā priekšlikumā ir daudz lielāka krustsavietojamība paredzēta, jo mēs runājam par gan pesticīdu direktīvas iekļaušanu krustsavietojamībā, gan arī par citām direktīvām. Mums ir jāuzklaus atbildīgās iestādes, jo tieši tās būs iestādes, kuras gan interpretēs, gan arī īstenos reālajā dzīvē gan komisijas deleģētos aktus, gan arī komisijas noteikumus. Un šīs īstenojošās iestādes jau šobrīd apgalvo, ka sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Protams, ka mēs saprotam, kas notiek zemnieku līmenī, bet mums ir jāuzklausa arī kompetentās iestādes, kas īsteno noteikums. Man ir viens jautājums referentam, un e, tas ir jautājums par tā saucamo lauksaimnieku konsultantu centriem. Vai tā, tātad kurās valstīs tas darbojās, kā tas darbojās, kurās dalību valstīs, vai tas joprojām ir uz brīvprātību balstīts mehānisms, cik tam ir paredzēts naudas, kāda ir noteikumi, vai tā ir valsts atmaksāta konsultāciju centra sistēma, vai tas ir privātais sektors, kas to ir izveidojis. Man nebija skaidrs šis moments, un varbūt, ka pat komisija mums varētu sniegt sīkāku ieskatu un paskaidrot, kas tas īsti ir. Vēl bez tam mēs neakceptējam, ka kopīgā lauksaimniecības politikā um, publiskā nauda tiek iekļaut nepareizi. Piemēram, mēs runājam par izaicinājumiem videi, bet arī algu izmaksāšanai. Tā tad ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc KLP ir izvērt, izveidot Eiropas Savienībā, mums par šiem noteikumiem vajadzētu sīkāk parunāt. Grācija, Mērija! Paldies, Mērija! Tad uh, es došu vārdu komisijai pirms Giovanni Lavija varēs atbildēt uz jautājumiem. Jautājumu bija ļoti daudz. Tagad vārds komisijai. Sie, prego, allora la parola la Direzione Generale Agricoltura. Un tagad DJ Agri pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji kungs, deputāti. Es domāju, ka tas, ka tik ļoti dažādi viedokļi diskusijās tika pausti, tie atspoguļo to dažādību, kāda ir uh, šajā jautājumā, un arī to, tos daudzos punktus, kāda šeit ir ietverti. Tas nozīmē, ka pārvaldība un kontrole, tāpat arī uh, noteikumi un uh, lauksaimniecības konsultācijas. Sarunu laikā mēs redzam, kā arī ārkārtīgi dažādi ir mērķi, kurus uh, vēlamies uh, sasniegt. Nepieciešama laba pārvaldība, un tas ir iemesls, kādēļ mēs esam saglabājuši zinām stabilitāti pārvaldes struktūrā, kāda ir piedāvāta un kāda tiek izskatīta. Tāpat arī ir nepieciešami uzlabojumi esošajā pārvaldībā un mēs mēģinām arī izdarīt secinājumus par eksistējošo sistēmu, tāpat arī mm, gūt pieredzi no Eiropas parlamenta diskusijām. Ir nepieciešama tāda zaļāka lauksaimniecība, tas ir mm, aktuālās politikas mērķis un visas diskusijas par kondicionalitāti zaļumošanu ir um, tieši uz to orientēts. Un nākošais tā ir vienkāršošana. Komisijas priekšlikums mēģina rast sabalansētu pieju visiem šiem dažādajiem elementiem. Es izskatīšu uh, visus pēc kārtas un tad, lai skaidrotu detalizēti, došu vārdu maniem kolēģiem par ekokondicionalitāti, piemēram arī lauksaimnieciskām konsultācijām un finanšu pārvaldību. Tātad pirmais vienkāršošana. Mēs to atrodam tajos priekšlikumos, ko komisija ir izteikusi, uh, lai vienkāršot maksājumus. Esam ļoti apmierināti konstatēt, ka jūsu referents atbalsta mūsu nostāju. Mēs vēlamies piedāvāt vienu maksājuma aģentūra vai nu nacionālā vai reģionālā līmenī. Pārāk tālu nesam gājuši, lai atbilstu uh, tā realitātei, kāda ir dalība valstīs. Esam pārliecināti, ka ar šo pieju mēs no vienas puses vienkāršosim pārvaldības uh, sistēmu uh, divos pīlāros, un tas varētu novest pie samak uh, izmaksu samazinājumu dalību valstīs un tāpat arī uh, vienkāršošanu pārbaudēs no komisijas puses. Tie priekšlikumi, kādus esam izteikuši, lai vienkāršot situāciju, tie atspoguļojas arī noteikumos Mēs esam mēģinājuši racionalizēt dažādos elementus. Horizontālajie pārvaldības noteikumi arī ir vienkāršot, un es domāju, ka ir vairāk elementi, kur varam konstatēt, ka tas, ko teica jūsu referents, jau ir iestrādāti. Tagad nākošais - administratīvās izmaksas un kontrolas. Jau priekšlikumā ir ietverta iespēja vienkāršot šīs kontrolas, lai apvienotu mērķus. Nu, jūs sapratīsiet, ka nu, nevar pilnīgi tādu tā kā um, baltu parakstītu vēstuli dot jebkurai izmantošanai. Uh, bet ir nepieciešams arī zināmas kontrolas. Tagad par proce, proporcionalitāti sankcijās. Šis princips ir paredzēts reglamentā un tiks attīstīts arī noteikumos. Vairāk vai mazāk tas ir tas, ko es gribēju teikt. Varbūt, ka jūs vēlaties kādu precizējumu, kādos elementos jo tad es varu dot vārdu kolēģiem, kas varētu uh, vēl vairāk padziļināt manis teikto un detalizēt, ko stāstīt. Uh, lo, la giro questa domanda al relatore Lavia. Uh. Es uh, vēlētos jautājumu nodot tālāk referentam Lavijas kungam. Vai šeit ir aspekti, ko Uh, par kuriem viņš vēlētos uzdot uh, uh, jautājumus komisijai. Giovanni tagad tiek dots vārds, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Vairāk kolēģi jautāja par detaļām, kas attiec uz konsultācijām lauksaimniecības uzņēmumiem. Un labprāt es arī dzirdētu no komisijas vēlreiz precizējumu. Labi, tādā gadījumā došu vārdu vēlreiz komisijai. Lūdzu. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a eu plusieurs questions, notamment de compréhension de. Jā, paldies. Ir ļoti nozīmīgi saprast šo sistēmu konsultācijām. Jau no 2007. gada tās ir piedāvāts dalība valstīs, un mēs piedāvājam ne tikai turpināt to 2013. gadā, bet arī vēl stiprināt tās aptvērumu. Es gribētu precizēt uh, to, kā lauksaimnieciskās konsultācijas uh, darbojas uh, kopienas līmenī. Nu, pirmkārt, jāpasvītro tas, ka šīs lauksaimniecības konsultācijas ir obligātas dalību valstīm. Citiem vārdiem sakot, dalību valstīs šāda sistēma ir jāievieš un piedāvājums ir vērsts uz visiem lauksaimniekiem. Dalībvalstīm jānozīmē uh, konsultācijas sniedzošā iestāde, tā var būt privāta vai valsts. Tas nav noteikts uh, kopienas likumdošanā, kāda tai jābūt formai. Un šim konsultācijas iestādēm kopumā, tās varbūt arī vairākas, mm, kādā dalību valstī vai kādā reģionā, tām ir jāietver visi elementi kāda tiek arī skatīta lauksaimniecības padomē. Tas ir saistīts ar pieprasī, pieprasījumiem un normām, kāda ir uh, noteikumos. Tātad lauksaimniecības konsultācijas un kondicionalitāte papildina viens otru. Tas, ko mēs piedāvājam 2013. gadam, ir būtiski paplašināt šo mērķi ne tikai kondicionalitāti ievērojot, <clears throat> bet arī obligāti uh, konsultācijas eh, pakalpojumu dalību valstīs lauksaimniekiem, lai skaidrotu situāciju un paplašina uh, eh, tiešos maksājumus, un tie ir arī zaļumošanas kritēriji, kas tiek skaidroti. Bāzes maksājums, uh, par tiem runājot, uh, tiek izvirzīti noteikti kritēriji, un nelielo ražotāju ekonomiskā attīstība par to tiek sniegts konsultācijas, un visbeidzot arī tiek sastādīts vesels pasākumu skaits, saraksts, kas skar noteiktus tematus, tās ir prioritātes, es likumdošanai, piemēram, bioloģiskā daudzveidība, ūdens, klimata pārmaiņas un citi. Un šis saraksts būs uh, pirmais pielikums horizontālam uh, risinājumam, arī direktīva par uh, ūdeni un arī pesticīdu izmantošanu. Nu, tik tālu par dalību valstīm un uh, šo sistēmas ieviešanu dalību valstīs. Otrs punkts, uh, šī sistēma ir brīvprātīga lauksaimniekam. Uh, lauksaimniekam nav pienākums prasīt šo konsultāciju. Viņš var viņu saņemt, bet dalībvalsts pienākums ir sniegt, ja lauksaimnieks grib šādu konsultāciju. Tas ir brīvprātības uh, princips, tas ir pamatprincips, uh, un mēs to vēlamies saglabāt. Tātad lauksaimnieks var prasīt uh, padomi vienam vai vairākam uh, pasākumiem, kādi ir šajos lauksaimniecības konsultāciju sarakstos. Finansējums. Šīs konsultācijas var finansēt lauku attīstības otrajā pīlārā vai arī pēc ieviešanas. Sistēma var finansēt šādi administratīvās izmaksas samazinot un lauksaimnieks var izmantot šos padomus, jo konsultācijas ir maksas konsultācijas. Tiek uh, finansētas no otrā pīlāra, un tas arī ir brīvprātīgi. Dalībvalstis pārēdz lauka attīstības plānā, vai tās grib šo finansējumu iespēju piedāvāt lauksaimniekiem. Un otrs - labas pārvaldības noteikumi KLP un arī lauka attīstības uh, videi. Paldies! Paldies! Lauksaimniecības ģenerāla direktorātam Giovanni Lavijā vēlreiz ir lūdzis vārdu, un tad mēs varēsim pāriet pie viedokļa apmaiņas komisāra Čolaskungu. Giovanni lūdzu, jāpaldies! Es vēlos teikt paldies visiem kolēģiem par uh, viedokļu apmaiņu, paldies arī par uh, vērtīgajiem ieteikumiem. Es domāju, ka šeit būtībā notika koncentrācija uz budžeta jautājumu. Arī kolēģis Buvē norādīja uz to, ka nav iespējams lauksamniecība pakļaut budžeta prasībām. Es domāju, ka abi elementi ir jāizsver. Un uh, ziņojums par resursiem. Tas viss ir jānovērtē. Tur runa ir par uh, finanšu ietvaru, kas ir uh, lauksamniecības politikas uh, rīcībā. vēlētos teikt, ka eh, sarunu gaitā, un to šodien mm, tagad pārbauda eh, vispārīgo, eh, vispārīgā padome. Un šī pārbaudas parāda, ka šis jautājums ne, nevajadzētu uztvert pārāk viegli, un tādēļ padome, vispārīgo lietu padome strādās pie jautājumiem, kas ir uh, E, īpaši specifiski lauksaimniecības jautājumi. Tas nozīmē, ka šis temats nebūs koplēmuma kompetencē. Un tas ir aspekts, e, kur saskaņā ar Lisabonas līkuma ir parlamentam jāstrādā kopā ar padomi. Bet e, šis sarunu kopums kas tika noteikts jūnijā. Tas nozīmē, ka mums ir atņēmtas mūsu kompetences, un mēs nevaram īstenot savu ietekmi. Arī lauksniecības ministriem šāda iespēja vairs nebūtu, un šodien, tagad mēs pagaidīsim, kā tas viss eh, risināsies. Pozīcijas ir ārkārtīgi atšķirīgas atsevišķās dalību valstīs, un tikai tad, kad eh, aina kļūs skaidrāka, Tikai tad mēs varēsim iegūt drošību, kas attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu, kas attiecas uz termiņiem un kas attiecas uz finanšu ietvara saturu konkrētajiem jautājumiem. Un tas ir darbs, kas virzās uz priekšu un uh, ir jānogaida, ko nesīs šodien, ko nesīs nākamie mēneši par tēmāt kontrolas un sankcijas. Protams, tas ir temats, par kuru pastāv atšķirīgi viedokļi komisijā. Daži saka, ka, ja sankciju sistēma tiek piemērota ne tikai zaļumošanas jautājumā, bet arī bāzes maksājumā, un ja zaļumošana attiektos uz visu pirmo pīlāru, tad būtu sankcijas. Par to esmu jau skaidri izteicies. Referents Kapulošs Santos vakar norādīja uz to, kas attiec uz tiešajiem maksājumiem. Es savā ziņojumā vēlos uh, iekļaut arī iespēju sankcijām zaļumošanas jautājumā. Ja noteikumi netiek izpildīti. No otras puses, lauksamniecības uzņēmumu konsultācijās ir jāņem vērā dažādas regulas. 16. punktā par lauku apvidus attīstību arī ir eh, pieminēti noteikti aspekti. Tas ir arī horizontālajā regulā. Un es domāju, ka šeit ir arī skaidri jāpasaka, to arī komisija teica, ka šeit ir viens ļoti būtisks pamata elements lauksamniecības uzņēmumu konsultācijām, proti tā ir konsultācija par šo krustu savietojamību. Mazie lauksaimnieki tiek uh, izslēgti ārā no šīs saistošā krustsavietojamības noteikuma. Un uh, mums ir jāvienojas, par kādiem tematiem būs paredzēts konsultācijas, vai būs iespēja šīs konsultācijas ierobežot. Uz šo jautājumu vēl nav atbildēts. Tad par maksājumu iestādēm. Tas arī ir aktuāls temats. Ir uh, acīm redzami, ka ir valstis, dalību valstis, kuras uh, reģionālā līmenī to noregulē, un katram reģionam ir paredzēta maksājuma iestāde, un ir viena koordinācijas iestāde valsts līmenī. Tad savukārt ir citas dalība valstis, kurās ir tikai viena maksājuma iestāde. Tad savukārt ir citas dalība valstis, kurās ir paredzēta iespēja maksājuma iestādes eh, ieviest reģionālā līmenī. Tad ir atkal citas dalība valstis, kurās maksājuma iestādes ir eh, atšķirīgas atkarībā no tā, tur ir sadalītas, atkarībā no tā, vai eh, tiek veikti tiešie maksājumi pirmajā pīlārā vai arī maksājumu otrā pīlāra ietvaros. Protams, ir jāņem vērā katras valsts konkrētās situācijas. Piemēram, šeit domāju par Vāciju un tās uh, federālajām zemēm, kur katrā federālajā zemē ir atsevišķa maksājuma iestāde un ir viena koordinējošā iestāde. Vajadzētu vismaz parūpēties par to, ka viena maksājuma iestāde būtu uh, atbildīga par maksājumiem pirmajā un otrajā pilārā, lai varētu taupīt resursus. Tad vēl viens temats, proti vienkāršošana. Jau debašu sākumā par reformu politiku ir uh, runa par to, ka ziņojumos ir uh, izvirzīt prasība arī aktīvi rīkoties, piemēram, mazajiem lauksaimniekiem atļaut paredzēt vairāku gadu programmu. Tas nozīmē to visu vienkāršot, lai lauksaimniekiem katru gadu nevajadzētu iesniegt jaunu pieprasījumu, kaut arī nav notikuši nekādas pārmaiņas. Runa ir par administratīvās logas samazināšanu attiecībā uz lauksaimniekiem jo viņiem, protams, ir jāstrādā savs darbs uz lauka. Tālāk par proporcionalitāti. Šis princips tika pieminēts, es pilnībā atbalstu to, ko šeit kolēģi teica. Protams, kopā mēs varam uzlabot šo ziņojumu. Vēlētos aicināt visus kolēģus, kuriem ir idejas, ieteikumi, lūdzu atsūtiet man tos. Jo jūs jau zināt, ka līdz māja vidum mums ir jāpabeidz ziņojumi. Tā kā lūdzu, sūtiet man ieteikumus. Esmu jebkurā laikā gatavs atbildēt un ņemt vērā uz jūsu ieteikumiem. Paldies! Giovanni Ravijam. Ja vairāk neviens nav pieteicies runāt, tad mēs varam pāriet pie 13. punkta. Tā būs viedokļa apmaiņa ar komisāru. Vēlētos aicināt komisāru kungu doties šeit priekšā. E, diamo inizio. Un mēs varam sākt viedokļu apmaiņu ar komisāru Čelšu kungu. Jūs zināt, ka tā ir tradicionāla tikšanās, struktūrālais dialogs ar lauksaimniecības komisāru. Viņš mums izklāsīs, izklāstīs savus iniciatīvas priekšlikumus, varbūt arī jaunos priekšlikumus 2013. gadam struktūrētā dialoga ietvaros. Mēs savukārt pasācīsim par uh, parlamenta ieguldījumu un runāsim un komentēsim plānus, ko komisārs mums stādīs priekšā. Sirsnieks sveicam komisāru kungu. Tad runa būs par KLP reformu. Tas būs galvenais temats. Un uh, mums būs arī konkrēti jārunā par jūsu darbu, kā komisāra darbu, par KLP reformu politiku, mūsu šodienas viedokļu apmaiņas uh, centrā būs uh, komisāra izklāsts. Paldies, sirsnieks. Čārlis kungām, man tagad došu jums vārdu. Merci, uh, Paulo. Paldies, Paulo. Dāmas un kungu. Esmu ļoti gandarīts, ka varu atkal ar jums tikties un lai diskutētu, kā Paulo jau teica, rīcības uh, programmu un to, ko piedāvā komisija nākotnes gadiem. Un, protams, ka centrālais elements ir KLP reforma. Pat, ja mēs visi redzam, ka šis jautājums tiek jau ilgāku laiku risināts, tiekos regulāri ar referentu un ēnu referentiem, lai likumdošanas Uh, darbs uh, turpinātos šeit parlamentā un lai arī mēs varētu jūs atbalstīt šajā uh, politikā. Tātad kopējās lauksaimniecības politikas reforma manā skatījumā paliek galvenā likumdošanas prioritāte nākošajiem gadiem un arī nākošajiem mēnesiem. Bet tagad mēs varam um, pievērsties arī citiem jautājumiem, kas ir darba kārtībā. Sākumā ļoti ātri gribētu um, ieskatīties uz to, kas nav bijis uh, kopš 2011. Uh, gada mainīts. Mēs no 2011. gada sākuma līdz beigām varējām noslēgt mm, nozīmīgas problēmas, piemēram, palīdzība cilvēkiem, kuriem klājas viss grūtāk 2012. un 2013. gadā. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies par uh, to, ka turpinājāt iepriekš uh, iesākto darbu. Un es gribu arī vēl vienreiz uh, pateikties Nikolsonu kungam par to veidu, kā viņš palīdzēja risināt šo jautājumu arī diskusijās ar padomu. Un no šī gada otrās puses likumdošanas pakotne būs pieņemta un arī lauksaimnieki varēs gūt no tā labumu. Par pienu runājot, komisija, tās pienākums ir sniegt uh, ziņojumu par uh, piena produktu tirgu un uh, par piena kvotu atcelšanu. Šis dokuments tiek gatavots uz 2012. gada beigām. Atgriezīšos pie citām tēmām. Uh, Ir tirdzniecības jautājumi, par kuriem esam strādājuši, piemēram, lielopu gaļu no ASV un Kanādas. Šis jautājums arī ir izskatīts un situācija atrisināt, kāda bija ar ASV un Kanādu, bet neesmu, protams, aizmirst vienošanos ar Palestīnu par geogrāfiskiem uh, marķējumiem. Lihtenšteina uh, Uh, Šveice un citas valsts. Tāpat arī Krievijas iestāšanās uh, Pasaules tirdzniecības organizācijā. Tas ir garš uh, process, diskusijas, vairāk nekā 18 gadus ilga lauksaimniecības ziņā arī izmaiņas ir nozīmīgas, un mēs skaidrojām noteiktas lietas ar Krieviju pirms šo sarunu procesu noslēguma. Es tāpat arī ceru, ka 2012. gadam mēs varēsim pavirzīties uz priekšu par, runājot par kvalitāti. Diskusijas bija ar Paulo par šo jautājumu. Katrā gadījumā ir komisijas atbalsts, lai varētu pēc iespējas ātrāk noslēgt šo jautājumu. Tā kā mēs runājam par kvalitāti, gribētu darīt jums zinām, ka komisija veids pētījumu par a, reģionālajiem produktiem. Jūs zinat, ka bija konference 20. aprīlī par šo jautājumu, lai par šo jautājumu runātu, un daudz ir nobežījusies par šo jautājumu, un tas mums a, atļāva šo jautājumu izskatīt. Ir nu, dažādi ļoti labi piemēri, un komisija veic pētījumu par šo tematu, un 2012. gada otrajā pusē būs rezultāti šim pētījumam. Un atkarībā no tā redzēsim, vai ir nepieciešams uh, iejaukties vienā vai otrā veidā, lai skaidrotu kaut ko, vai arī atbalstītu zināmas soļus šai virzienā. Tagad par nākotnes uh, plāniem. Kā jau pieminēja lauksaimniecības politika KLP, mēs a, turpināsim a, tai garā, kā mm, komisija jau ir darījusi, lai tie mērķi, kas ir 2012. gada likumdošanas aktiem, tiktu sasniegti. Un konkrēti likumdošanas priekšlikumi, kas tagad tiek gatavoti, nu, es vairāk kārt esmu uh, jo to uzsvers ir uh, attīstības uh, aspekts uh, agro pārtiks politikā jāstiprina un dažādie sektori jāapvieno, ir jābūt tādai globālākai pieejai, it īpaši runājot par ārējiem uh, tirgiem, bet tas pats sakāms arī par iekšējiem tirgiem. Tāpat arī mēs gribam atjaunot mežsaimniecības politiku. Es mērķis ir labāk piemēroties tiem mērķiem, kādi ir mūsu, mūsu priekšā. Un uh, atjaunīgā enerģija un klimata pārmaiņas ir divi uh, nozīmīgi jautājumi. Mēs ievērosim tās idejas, uh, kādas ir um, dažādās, dažādos darba semināros izteiktas, darba grupās un tiekoties arī ar um, dalību valstu dažādiem pārstāvjiem. Jūs zinat arī, ka par bioloģisko lauksaimniecību ir sastādīts ziņojums. Tas tiks drīz prezentēts, un tas ļaus mums uh, analizēt šo sektoru un raudzīties, vai ir nepieciešama likumdošanas piemērojuma, kas varētu nākošā gada laikā tikt izteikti, nu, drīzāk nākošā gada otrajā pusē. Bet, nu, šis pirmais etaps ir tāds, ka mēs iesniegsim mūsu ziņojumu, pēc tam diskutēsim ar jums, ar padomi, ar dažādajiem šīs bioloģiskās lauksaimniecības jomā strādājošiem un ar Tad komisija redzēs, vai nepieciešams uzlabojums likumdošanas priekšlikumos. Tad nākošais 2013. gadā prezentēsim arī par uh, valsts uh, palīdzību. Jūs zinat, ka ir jāuzlabo tas, ka jāuzlabo ir um, tās direktīvas, kas, uh, kur termiņš beidz 2013. gadā, un tas palīdzēs mums skaidrot un vienkāršot ievērot uh, pamatnostādnes, ievērot arī tās daudzās idejas, kādas ir izteiktas dažādās dalība valstīs. Un, protams, ka diskusijas ir nozīmīgas, ir, uh, tās ir arī ar um, dalību valstu ekspertiem par šīm tēmām. Tagad sektora pārdoms. Jūs zinat, ka mēs uh, esam izveidojuši augstu darba grupu vīna sektorā, pirms pāris dienām, 19. aprīlī, bija pirmā sēde. Tās mērķis uh, ir sastādīt ziņojumu un līdz gada beigties tikties ar jums un padomi par reformēm vīndarīšanas sektorā. Tās ir nozīmīgas diskusijas un skar daudz lauksaimniekus. Nākošais, ko gribu teikt par vīndarības uh, sektoru jau runāju, par olīvu audzēšanas un olīveļas ražošanu mēs arī diskutējam, lai uzlabotu situāciju šajā sektorā. Es domāju par kvalitātes un produktu standartizācijas uh, principiem, lai varētu būt tāds labāks pārskats par dažādiem ražojumiem. Mēs uh, analizējam ar manu dienestu, kā mēs varētu uzlabot situāciju šai virzienā. Mēs strādājam arī uh, augļu un dārzeņu sektorā 2013. gadā. Šis darbs būs intensīvāks uh, līdz maijam. Tas ir mans mērķis, uh, ir saņemt analīzi par uh, to, vai ir nepieciešams arī šajā sektorā veikt kādus uzlabojumus, vai var uzlabot noteikts uh, instruments, kas jau ir uh, šeit un kādas ir nepieciešamās uh, reformas. Nu, tie ir pāris mērķi nākošajiem mēnešiem un nākošajiem gadam. Kā arī runājot par KLP problēmu, tā paliks centrālā. Un, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam, lai ievērotu diskusiju kalendāru. Uh, ministru padomas uh, sēdēs un arī šeit tiekoties ar jums, kā arī iesniedzot ziņojumus un, protams, arī tās diskusijas, kādas ir ar finanšu perspektīvu saistītas, jo kalendārs būs uh, saistīts ar tiem lēmiem, kādi ir par finanšu perspektīvām pieņemti. Bet es esmu optimists attiecībā uz to, ka no 2014. gada mums būs uh, labi rezultāti šai reformai. Nu, tik tālu tie elementi, ko gribēju jums uh, teikt, un, protams, ka atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Molto bene, grazie Dacian, davvero un uh, bel... Paldies Dačinam Čelosam uh, par šo ļoti apjomīgo programmu, kurā tika izklāstīti ļoti būtiski soļi un dažādi dokumenti pieminēti, un arī par sektoriem bija runa. Un uh, Mēs jau vairāk kārt esam runājuši par šiem tematiem arī šeit mūsu komitejā. Daudz noteikti vēlēsies tagad runāt. Lūdzu, pieturieties pie runas laika. Abērts Des un pēc tam Lūža Kapos Des Santos. Paldies priekšādātāja un sirsnieks paldies komisāra kungam Čelos kungam par to, ka viņš šodien atkal atnācis pie mums. Uh, un ka mēs ar viņu varējām diskutēt. Jūs e, izklāstījāt ļoti apjomīgu programmu. Gribētu šeit pieminēt e, dažus atsevišķus punktus. Pirmais temats, kas man e, pat labāk liekas ļoti aktuāls, ir piena jautājums. Es jums esmu uzrakstījis arī vēstuli, un man ir jautājums, kā jūs vērtējat pašreizajā situācija piena tirgo Eiropā? Un arī tam pieturoši jautājums, ko dara komisija, lai uh, nepieļautu uh, cenu krasu samazināšanos piena tirgū, cenu svārstību, jūs uh, noteikti arī domāju tā, ka mēs nevaram piedzīvot tādu situāciju, kāda tā bija pirms pāris gadiem. Vēl viens punkts, ko es vēlētos pieminēt. Mēs diskutējam tagad parlamentā, vakar Kapulis Santos izklāstīja mums savas idejas, un Giovanni Lavijā, Mišels Dantens un uh, arī citi Un tas jau iezīmēja skaidri, ka būs grozījumi jūsu priekšlikumiem, arī padomē būs eh, grozījumi priekšlikumi. Vai jūs, komisārkungs, mums jau tagad varat pateikt, eh, kur jūs būtu iespējams gatavs pieņemt kompromisus? Ja, bet labi, mēs apmeklējam lauksaimnieks, piemēram, mums Vācijā ir tā, ka galvenais kritikas punkts ir 7% regulējums. Šeit ir ļoti daudz pārpratumu. Uh, neskaidrība. Mums ir jāatrod risinājums, kas būtu labi praktizējams, un uh, lai šeit nebūtu tā, ka uh, izmaksas vēl arvien pieaugtu un cenas iet uz leju. Trešais punkts ir uh, šie otrā um, galējie uh, perifērie ap, apvidi. Un, uh, kas attiecas uz laika grafiku, šajā nedēļā, vai tas bija iepriekšējā nedēļā, mēs ļoti uh, asi kritizējam padomi, jo mēs līdz pat šodienai neesam saņēmuši nekādus karšu materiālus. Kā tad mēs varam pieņemt lēmumu, eh, ko darīt ar šiem eh, apvidiem, kas ir slitākā, slitākā situācija, ja mēs nezinām, kāda būs ietekme. Arī šeit, eh, kas attiec uz komisiju, ir ļoti nepieciešams noteikt kritērijus, lai varētu vēl ieviest grozījumus. Es no Vācijas pieredzes zinu, ka noteikti uh, noteikti summas ir paredzētas teritorijām, kas uh, nonāk citos apvidos, kur ir vislabākā ienākuma situācija. Šeit uh, precīzi vajadzētu ietekmēt, uh, darīt visu, lai dalībvalstis piekādātu šos karšu materiālus. Pēdējais punkts. Jūsu likumdošanas priekšlikumu, ja es to es lasu, tad gandrīz vai pēc katra punkta ir teikts, e, tuvāks, tālākais ir noteikts īstenošanas noteikumos. Mums ir svarīgi, lai mēs kā parlaments varētu arī šeit līdzdarboties, arī īstenošanas notiekumus, jo mums kā politiķiem pēc tam būs jāatbild. Uh, lauksaimnieku priekšā, administrācijas priekšā, un es nevēlos, lai komisija viena pati pieņems lēmumu, bet lai jūs mums pateiktu, ka mēs kā parlaments vienmēr tiksim iesaistīti, kad būs runa par konkrēto īstenošanu. Tie bija mani jautājumi. Paldies! Grazie, Albert! Paldies, Albertam! Tagad uh, eh, Luīš Kapo de Santos. Obrigado, komisār. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies, ka atkal mums ir tas gods jūs skatīt mūsu komitejas sēdē. Mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par KLP reformu, bet mēs runājam arī par komisijas plāniem nākamajiem gadiem. Un jūs jau savos ievadvārdos pieminējāt vairākas no tēmām, uz kurām uzsvars tiks likts turpmākajos gados. Protams, mums ir jāpiekrīt daudziem no komisijas vēlamajiem uzsvariem, bet patiesībā tas ir sava veida solis atpakaļ no šī te vispārīgā pārskata, un e, komisija šobrīd e, it kā atkāpjās no saviem, e, no savas pārliecības, un es esmu pārliecināts, ka parlaments varēs sniegt jums mūsu viedokli pēc iespējas ātrāk par kopīgās lauksaimniecības politikas reformu. Es šeit esmu apkopojis vairākas no politikām, kuras vajadzētu prioritēt. Desakungs jau pieminēja, piemēram, viens būtu piensaimniecības sektors, ļoti svarīgs domēns. Mums eh, ir jāatcerā, mums ir jāatcerās, kāda mums bija grūta situācija piensaimniecības sektorā pirms pāris gadiem, un mums ir jābūt uzmanīgiem un adekvāti jāplāno nākotne taču ir svarīgi runāt arī par eh, citiem jautājumiem, tādiem kā cik lielas ir ganības un par tādiem vairāk statistiskiem skaitļiem. Un mums ir jādomā arī par eh, suķēm, par cūkām, kuras tiek audzēs tikai sivēnu dzemdēšanai. Uh, Un ja mēs raugamies uz 13. gada pasākumiem, tad jā, tas tūlīt pat būs pēc pusgada, bet es uzskatu, ka mums ir nepieciešama stratēģija daudz garākam laika periodam. Krīze kļūst ar viens dziļāk, un ko komisija gatavojas darīt, lai šo krīzi risinātu? Paldies, Luišam, Rēmerkundze. Paldies. Es vēlētos uzdot jautājumu Mēs eh, šeit ļoti cieši strādājam savā starpā - deputāti, referenti, ēnu referenti. Cik lielā mērā jūs saskaņojat savu darbību ar citiem komisāriem, jo ļoti daudzi kompetenci jomas uh, ietekmē aktīvas uh, eh, politiku, piemēram, par uh, dzīvnieku labturību. Tā ir diskusija, kas varbūt nav tieši jūsu vadībā, bet tas ļoti ietekmē arī jūsu darbu. Man interesētu, cik lielā mērā arī ekonomikas krīzes dēļ mums arvien vairāk ir problēma, ka budžets mm, ārpus raugoties, arvien vairāk pakļauts ir spiedienam, un dalībvalstīm ir jāstabilizē savu mm, budžeti, ir taupīšanas paketes. Kā jūs ar saviem kolēģiem varat tieši ietekmēt uh, situācija, lai tas neatstāja pārāk negatīvu ietekmi uz lauksaimniecības budžetu. Viss, par ko mēs šeit runājam, ko mēs vēlamies darīt, to jau ir jāvar finansēt. Var jau kaut kādu vēlmi izvirzīt, bet ja to nevar finansēt, tad ir jāuzdod jautājums, kur jūs esat gatavi atkāpties. Uh, Un kur jūs varat pateikt, nu jā, tajos punktos mēs, mums būs jāsamazina mērķi, jo mums nav pietiekami daudz nauda. Varbūt ir kaut kas tāds kā negatīvs saraksts, ko varētu darīt, ja nebūs pietiekami daudz nauda. Ja mēs vēlamies īstenot politiku, kas būtu atbildīga, tad mums ir jāparaugās, ko mēs vēlamies, ko var finansēt, bet kas notiks tad, ja nevarēs to izdarīt, ir jāiziet tam cauri un uh, varbūt vajadzētu arī dažas uh, idejas vai arī konkrētas idejas, kas notiks, ja tiešām iestāsies pats ļaunākais scenārijs. Paldies! Tad Džīm Nikolson, poi Martino. Paldies, un tagad Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es arī vēlētos pateikties komisāram par viņa teiktajiem pamudinošajiem vārdiem piensaimniecībai. Un kaut arī mēs šobrīd nereformējam piensektoru, tad pilnīgi noteikti kaut kādām izmaiņām ir jāstājas spēkā, jo piensaimniecības sektors visā pasaulē strauji, strauji mainās, un pat brīdī, kamēr mēs te sēžam, par pāris stundām cena krītās zem pašizmaksas. Protams, ka mēs visi zinām, ka ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē šobrīd piensaimniecības sektorā valda lielie spēlētāji, un, piemēram, šobrīd Jaunzēlandē notiekošais ietekmē arī to, kas notiek Eiropā. Un tomēr vēlētos pajautāt jums, cik cieši komisija seko līdz notikuma attīstībai pasaulē, jo patiesībā tā nav tāda krīze, kādu mēs esam piedzīvojuši iepriekš. Nevēlos šeit paredzēt pastaro tiesu, un, tu, un tomēr šobrīd eh, ir būtiski pieaugušas pašizmaksas un eh, piena ražotāji vairāk nevar pienu pārdot. Viņi būtiski ir nospiest uz ceļiem un eh, šāda situācija ir bijusi jau ilgu laiku. Fermeri reāli zaudē naudu. Un vēlētos pajautāt vēl komisijai, kāpēc es to vispār jautāju, varbūt nedaudz pa, m, paskaidrošu. Pirms jūs kļuvāt par komisāru, godātais Čolaskungs eh, Marijana Bola, kas bija pirms jums lauksainicības komisāra, nāca klajā ar ideju reformāju. Un es domāju, ka mums vajadzētu pašiem sev pajautāt, vai tiešām, nē, es pajautāju jautājumu, lūdzu, nepārtrauciet mani. Mums ir, jāpa, mums ir jāuzdod šāds jautājums, vai tiešām mums vajag saglabāt kvotas. Un ko jūs esat darījis, un ko jūs darīsiet arī turpmāk, lai kontrolētu lielveikals, vairumtirgotājus, jo lielveikalu kontrola ir būtiska. Un ko tad valstu valdības un komisija, kamēr tā būs tikai tukša runāšana, nekas nenotiks. Un tagad varbūt par citām jomām. Jā, jūs uzskaitījāt veselu virkni jomu, kurās jūs strādāsiet, un tomēr mēs kā politiķi jau strādājam ar tagadni. Un runājot par ilgāku nākotni, mēs neesam tik spējīgi uz to raudzīties. Un tomēr Eiropas zemnieki ir noguruši un principā viņiem riebjās visu laiku runāt par šo reformu. Un eh, kopīgās lauksaimniecības politikas reforma šobrīd eh, tiek izvērtīta gan eh, avīzēs, ko saka komisija, ko saka padome, ko saka parlaments, un neviens nezin, cik ilgi šīs runas turpināsies, kamēr zemnieki beidzot varēs sākt kaut ko darīt vai balstīties uz kaut ko. Zemniekiem ir nepieciešama drošība, viņiem ir nepieciešama skaidrība, kas būs. Šādas skaidrības šobrīd zemniekiem nav. Problēma ir daudz, tātad šeit ir arī budžeta komitejas referents Lavijas kungs. Uh, iekams, mēs nezināsim, cik daudz naudas lauksaimniecības politikai būs atvēlēts. Mēs varam runāt līdz mēļu nodilšanai. Nekas nemainīsies. Ka Polšantas ir nācis klēra veselu virkni idejām, Dentāna kungs nāk ar idejām. Kamēr mēs nezinām, cik mums ir naudas, varam aizmirst visas šīs runas. Un vēlētos noslēgt ar citu tēmu. Un uh, visas tās problēmas, kuras šobrīd mums ir, tātad šīs zaļināšanas idejas un tā tālāk, mēs neesam eh, atrisinājuši tās problēmas, kuras mums bija pirms 12 mēnešiem. Mēs uh, nevaram šo reformu īstenot, iekams mēs neesam atrisinājuši iepriekšējās problēmas, un mums vajadzētu pajau, pa, paraudzīties uz to, kas ir noticis pirms tam, un es uzskatu, ka nevajadzētu skatīties uh, Mums vajag atrisināt iepriekšējās problēmas, lai mēs tā, no tām izvairītos nākotnē. Paldies, Džimam, saka prieksēdētājs. Un tagad eh, koordinators Martin Lūdzu. Iesint. Paldies, komisēra kungs, ka jūs atnācis pie mums, bet es tikko kā domāju, ka es nepareiz saklausīju, ka Džeims Nikolsons runāja par kvotu, tie tādi revolucionāri uzskati, bet eh, var viņu atbalstīt vienā punktā, komisāra kungs. Mēs eh, tagad jau īsā laikā mums ir eh, faktiski otrā piena krīze. Cenas uh, pat labāk tiešām krītas ļoti strauji. Es ar lielu interesi gaidu un uh, labprāt dzirdēt no jums atbildi. Vai būs vairāk atbildi nekā vienkārši atbilde, ka jā, mums ir piena pakotne. Šī piena pakotne nav atbildi uz krīzi. Man interesētu, ka to ziņojumu, ko vēlaties šeit sastāt iesniegt. Lūdzu to eh, vēl arī pirms piena ziņojuma eh, sastādiet. Varbūt komisija varētu padomāt, kas būs eh, tad, kad beigsies piena kvotas. Mums ir vajadzīgs Eiropā daudzuma noregulējums, un ja šis daudzuma noregulējums nebūs, tad krīze, kas pat laban ir, tā būs tā kā tāds bezdibēnis. Ko dara komisija? Šo krīzi mēs nevaram atrisināt tādā veidā, ka mēs maksājam izlīdzinājumu kompensācijas par eksportu un nodokļu maksātājiem tas būs ļoti dārgs pasākums. Tādēļ es domāju, ka būtu labi, ja mēs principiāli pie šī temata vēl strādāt, nevis vienkārši vienkārši teikt, un jā, tā tur tāda maza krīze, un tas jau nekas. E, tas ir tikai cenu svārstības, bet tā ir arī sistēma krīze, it īpaši piena tirgū. Tādēļ mums ir šajā punktā nepieciešama skaidra atbilde. Uh, Un tas ir diezgan līdzīgs jautājums par eh, uh, um, vīna tirgus regulu. Es ceru, ka tur notiks uh, viedokļu, eh, kad notiks eh, pa, jauna domāšana būs, gan es ar visu dalībvalstis, kas eh, ražo vīnu vēlas tirgus regulējumu, ļoti skaidri grib pateikt, mums tur ir vajadzīgi ierobežojumi. Izņemot komisiju tā neuzskata. Komisija saka, ka mums ir vajadzīga liberalizācija šajā jautājumā. Es ceru, ka augsta līmeņa grupa, un es lūgtu, to arī ar parlaments tiktu ielūgts, un lai šī grupa nonāktu pie konkrēta rezultāta, jo tirgus regulējums šeit būtu saprātīgs. Tas pats, un es zinātu arī, ka parlaments, eh, parlamenta viedoklis ir atšķirīgs no komisijas viedokļa, ka mums ir vajadzīga arī cukurtirgu atbildes. Ja es paraugos visām šīm diskusijām, kļūst skaidrs, ka mēs uh, šo absolūto liberalizācijas ceļu nevaram iet eh, daudzās jomās. Mums to nedrīkstam turpināt, bet mums ir vajadzīgs tirgus noregulējums. Cerams, ka uh, reforma pakotnē tas daudzos punktos tā arī būs. Tālāk par reformu par zaļumošanu. Jūs zināt, ka mēs kā politiskā grupa esam pozitīvi noskaņoti. Principā par jūsu priekšlikumu, bet eh, dažos punktos man tomēr pārsteidz, ka galvenajā diskusijā 7% šī ekoloģiski prioritārās teritorijas komisija vai joprojām nav sastādījusi pasākumu sarakstu, kas tajos ir iekļauti. Kamēr komisija paliks tik ļoti nekonkrēta, tad uh, sabiedrības diskusijas var uh, visu kaut ko iedomāties un pieņemt. Lūdzu, ieviesiet šajā jautājumā skaidrību piemēram, tas, ko saka Kopka Čeka, ka šeit ir Eh, runa. Nu, tas nepaliekam nekonkrēti, jums jāpaliek skaidri, kas ar to ir domāts. Jūs pieejā to vajadzētu skaidri norādīt, ko es arī nesaprotu, un es ceru, ka sapratu pareizi jūsu paziņojumu, ka tā būs šī, eh, šajā pamata maksājumā būs arī šī zaņemošana eh, komponents. Mūsu politiskajā grupā mēs jums skaidri pateikuši, ka uh, nevajadzētu dalīt proti šo uh, pamata maksājumu un zaļumošanas aspektu. Tā ir nākotnes daļa, to ne, nedrīkst nošķirt. Kas man pārsteidz par pēdējo punktu? Vakar vairāk deputāti norādīja uz to, ka komisija, acīm redzot, nav gatava savos priekšlikumos un savā politikā risināt jautājumu par obautumu deficītu trūkumu Eiropas Savienībā. Es domāju, tas ir dīvaini, ka šeit uh, akurāti šajā jautājumā tiek arguments ar PTO argumentiem, ka tas nesot atbilstoši pasaules tirniecības organizācijai. Tas, ka mums ir obautuma trūkums Eiropas Savienībā, un mēs nevaram akceptēt situāciju, ka 80% sojas tiek importēta, to taču vajadzētu arī komisijā saprast. Un nedrīkst šeit vienkārši aizbildināties ar PTO argumentu, tas neatbilst PTO noteikumiem. Vēl pēdējais punkts, proti, tas jau tika pieminēts, kāda ir eh, komisijas nostāja trialogos. Es varu šeit tikai izteikt savu izbrīnu, ka trialogos komisija ļoti bieži vien nostājas padomas pusē. Kaut arī mūsuprāt, noteiktos jautājumos Lisabona īstenošanas garā būtu ļoti labi, ja komisija vismaz ieņemtu neitrālu nostāju, varbūt pat ieņemtu pat parlamenta nostāju. Es domāju, ka trialogā sarunās par ekoloģiskās uh, lauksamības īstenošanu, tas man drusku tā kā izbrīna. Lūdzu, eh, varbūt komisijas varētu diskutēt savstarpēji, kā, eh, kādu noteiktu iestē ieņēmu. Paldies, Mārtiņ. Tā bija koordinātoru diskusija kārta, un vēl ir vairāk runātāji. Lūdzu, nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Vicepriekšēdētājs Sekierskis. Pani komisāžu, ja šī možna, bet paprošu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja man būtu ļauts eh, pajautāt par mūsu darba kārtības turpmāko gaitu, tas būtu ļoti lieliski. Tātad eh, Dantēna kungs pieskārās tādai vispārīgai problēmai, vispārīgo lietu jautājumu padome, kura šobrīd šodien izskata būtiskus jautājumus, kuri ietekmēs mūsu turpmāko darbu. Vai tas attiecās arī uz lauksaimniecības sektoru, vai viņš šodien runā par lauksaimniecību? Un visbeidzot, pēc šīm diskusijām, vai jūs esat mainījis savu viedokli par to, ka kopīgās lauksaimniecības politikas reforma būtu nedaudz jāmodificē? Un visbeidzot par zaļināšanu, vai būtu iespējams vēl papildus vienkāršot šo sistēmu, lai zemnieki galu beigās no tās iegūtu un nevis zaudētu uz administratīvā sloga rēķina. Mēs runājam šeit arī par um, blīvi apdzīvoto teritoriju politiku, kas notiek pilsētās Eiropas Savienībā un kā šīs pilsētas darbojās. Šobrīd arī pilsētās daudz tiek runāts par lauku jautājumiem. Pilsētas ļoti, ļoti intensīvi strādā pie tā, lai tās iegūtu finansējumu no Eiropas Savienības, un tas ir saistīts arī ar finansējumu samazināšanu lauku rajoniem. Un visbeidzot, šā, jī, šā gada otrā un trešā regula, tas bija par interesantu grupu finansēšanu. Kurš iegūs no darbošanās šādās grupās? Patiesībā nav skaidrs, kas ar to ir domāts un kas šajās regulās tiek atrunāts. Īpaši tā saucamās pagaidu regulas. Ir arī e, šo noteikumu interpretācijas problēma, un komisija nav nākus klajā ar idejām, un diskusijas arī par šiem jautājumiem nav bijusi, nedz arī viedokļa apmaiņa. Es uzskatu, ka šī regula tika pieņemta un stājās spēkā bez tāv, tālākām konsultācijām, manuprāt, tā nedarbojās. Tas ir saistīts arī ar pienražošanu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams no komisijas saņemt informāciju par to, kas tiek darīts piena sektorā, lai nebūtu tā, ka mēs gaidām līdz gada beigām. Uh, Situācija piena sektorā ir ļoti, ļoti smaga, un ja mēs vēl turpmāk kavēsimies, tad tas mums gala beigās izmaksās ļoti dārgi. Priekšsēdētājs, paldies priekšsēdētāju vietniekam. Un, un tagad Tarabēlas kungam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja mēs eh, skatāmies uz vispār kopīgās lauksaimniecības politikas panorāmu un to, ko mēs sagaidām no komisijas, tad ir svarīgi atcerēties, ka mums būs jāsadarbojās ar komisiju starp institūciju sadarbības ietvaros. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka lauksaimniecībā ieguldītais tīri finansiālā mērogā pieaug. Un visā Eiropas Savienībā zemnieki arvien vairāk iegulda lauksaimniecībā, un pēdējos desmit gados, no 2000. līdz 2010. gadam, investīciju apjoms ir pieaudzis par 40%. Bet nē, gala beigās izrādījās, ka tas ir tikai 25%. Un eh, tāpēc lauksaimniekiem ir arvien grūtāk eh, saņemt kredītu no bankām, un līdz ar to viņiem ir grūtāk strādāt. Paraudzīsimies uz šo situāciju no Grieķijas viedokļa un paskatīsimies, kas notiek ze ar zemniekiem Grieķijā. Situācija šobrīd ir tāda, ka patiesībā neviens vairs nevar investēt lauksaimniecībā, jo kredītus bankas zemniekiem nesniedz. Un situācija Grieķijā ir izveidojusies šobrīd, ka daudziem zemniekiem ir jāpārtrauc savu lauksaimniecību darbība. Un es uzskatu, ka komisijai būtu kas jādara Eiropas līmenī, lai sakārtot šo situāciju, lai vienkāršotu lauksaimnieku kredīt ņemšanas funkciju. Šeit es uzskatu, ka būtu vesela virkni iespējama, piemēram, palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un, protams, arī zemniekiem. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies! Tagad Marks lūdzu. Šis jautājums jau tika pieminēts, un pie daudziem no tiem neatgriezīšos, bet kāds jauns jautājums. Salvadors ziņojumā tika runāts par lauksaimniecības, lau, lauks, lauksaimniecības produktu un izšķēdēšanu produktu, kas, kamēr tie nonāk, nu, burtiski, teiksim, uz mūsu galdu. Uh, 170 kg gadā uz iedzīvotāju, puskilograms pārtikas dienā tiek izmests 20-25 kg tāda apzinīgi um, izmantotāji, bet uh, transports, uh, uzglabāšana, tālāka transportēšana, pārdošana un tad patērētājs. Nu, tas ir ļoti, ļoti daudz. Un es zinu, ka nākotnē mums vajadzēs uh, ražot vairāk un uh, mums vajadzētu šķērdēt mazāk. Uh, Tātad es gribētu, lai būtu um, tāds gads, uh, par to tiek arī runāts, gads pret pārtiks produktu izšķērdēšanu. Zinu, ka jūs uh, diskutējat par to, un 2012. un 2013. gadā vai ir kas uh, plānots, kādas aktivitātes, lai turpinātu šo pašinstīvas ziņojumu ideju. Paldies, Garsīs kundze un tad Göstingers kundze. Paldies, priekšstādākums, pateikšos sākumā komisāram par to, ka augsta līmeņa darba grupa jau ir izveidota, lai risinātu vīnražošanas problēmas. Mēs jau ilgi esam gaidījuši. Paldies jums par to. Šeit tika runāts arī par olīveļu. Atbilstošās cenas aizvien vairāk samazinās, arī šis sektors saskars ar problēmām. Spānijā, mans pārstāvētajā valstī, situācija ir īpaši slikta, un gribu uzdot jums jautājumu, kāda būs nākotnes attīstība attiecībā uz konkurētspēju šai sektorā. Un tad noslēgumā es labprāt gribētu zināt, kādas uh, ir, kāda ir saikne starp ražotājiem un rūpniecību. Un mēs esam vienmēr prasījuši, lai tiktu izveidot šī cena novērošanas iestāde, lai ļaunprātīgu darbību varētu apturēt. Un bez tam es esmu ļoti iepriecināta dzirdēt to, ka acīm redzot ir būtiskas izmaiņas piena politikā, tāpat kā cukura ražošanā un vīna ražošanā. Tas ir ļoti nā nozīmīgs nākotnes jautājums. Paldies! Paldies, Kastingers kundze, un tad Žozefovē. Daudz jautājumu tika uzdot arī nelabēlīgās teritorijas, un tādas īstas skaidrības vēl nav pēc diskusijām, tādēļ gribu teikt komisāram, ka mūsu skatījumā. Uh, nav tādas iespējas lemt par teritorijām, kas ir neizdevīgā situācijā, kamēr nu, nav pilna informācija par to. Un mans otrs jautājums ir par piena tirgu. Mēs redzam, ka attīstība pat labam ir ļoti sarežģīta. Runiet par ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, un es gribētu uh, zināt, pēc tam, ka ir šīs, uh, nu, teiksim, uh, šie pasākumi plānot, kā palīdzēt bet um, lai nebūtu pārēj ļoti strauja, un dažās uh, valstīs tā ir liela problēma, nu, būtu tikai godīgi, ja kvota sistēma beigtu uh, eksistēt. Mans trešais jautājums uh, pirms neilga laika uzdevi jautājumu par proteīnu un olbaltumvielām un deficītu, ar ko saskaramies. Un gribu uh, uzzināt jūsu viedokli, jo uh, komisijas atbilde bija neapmierinoša manā skatījumā. Daudzi jau atsaucās uz to, nu kāda ir komisijas plāna, runājot par uh, lauksamniecības politikas uh, reformu, lai samazinātu mūsu atkarību no importiem un kā mēs varam novērst šo atkarību un kādas stratēģijas būs izmantotas atbildes ir bijušas tikai tādas, ka līdzšinējā ražošana ir pārāk dārga un Eiropā nebūs apjoma palielināšanās. Bet ir, tas jautājums ļoti interesants, jo lauksaimnieki var reaģēt uz tirgus pieprasījumu. Manuprāt, pieprasījums ir ļoti liels, mums ir absolūts deficīts. Uh, ar ko saskaramies, un komisija atbildē runā par uh, importa palielināšanu olbaltumvielu uh, daudzumā. Un vai šeit būs kādas uh, izmaiņas? Manuprāt, es uh, varu nu, tā teikt, ka šo atbildi es uh, nesaprotu. Man liekas, ka mums ir konkrētāk jāstrādā un uh, jāizstrādā. Uh, noteikta stratēģija attiecībā uz olbaltumvielām nākotnē. Žozē Bavē tagad. Nu, pārāk daudz nerunāšu par pienu, krīze par to jau tika runāts, bet šeit ir divi instrumenti. Nu, pirmais apjoms un otrkārt ir platības Un uh, mēs redzam, ka šodien ir centieni visus mūsu instrumentus izpostīt. Ir valsts, kas ražo uh, 1% piena valstī, un, piemēram, mm, Jaunzēlanda ir spējīga destabilizēt situāciju visā pasaulē. Un tas ir atkarīgs no tā, kā tiek pārvaldīta ražošana mūsu teritorijās un kā cenas tiek uh, veidots arī iekšējās. Es domāju, ka krīze pārāda, ka ir šī problēma. Uh, un kā iespējama krīze tā ir, un ja mēs nepār, nu, neregulējam eh, uh, ražošanu. Es domāju, ka krīze var būt globāla, ne tikai sektorā. Par uh, vīnu ražošanu runājot pirms pāris nedēļām šajā pašā zālē bija nacionālie un Eiropas deputāti, deviņi ministri, kas aizstāvēja kopējo pozīciju šajā jautājumā, un tā ir jāstrādā. Vēl netika runāts par divām diskusijām, bet liekas, ka tās turpinās. Merkusur jautājums, tas ir aktuāls un ļoti mūs satrauc <clears throat> šeit parlamentā un lauksaimnieks. Mums ir jābūt caurskatāmībai par šīm diskusijām. Pēdējais punkts. 2013. gads būs tāds, kurā Atgriezīsimies pie lauksaimniecības produktu ražošanas apjoma un pie uh, piena skolās un dārzeņiem skolās, augļiem skolās, un kā mēs varētu šīs diskusijas paplašināt, ietverot arī kvalitātes jautājumus. Daudz par to gan netika teikts, jūs tikai īstam pieskārāties uh, vietējā uh, atsaukce un kā kvalitāti un visus šos elementus var apvienot. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tas ir būtisks elements, lai lauksaimniecības produkts varētu plašāk izplatīt. Paldies! Itašas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, komisāru kungam par to, ka viņš eh, mūs iepazīstināja ar komisijas darba programmu. Es eh, vēlētos pieskarties vienam momentam, kur jūs pieminējāt savā runā. Un eh, tā ir kvalitāte. Kā jau mēs visi zinām, ir pagājis jau gandrīz gads, kad eh, mēs uzsākām sarunas ar padomi par kvalitātes pakotne. Un šai kvalitātes pakotnei vajadzēja būt saistītāji ar tirgus standartiem, bet šobrīd mēs vēl neesam uzsākuši sarunas par tirgus standartiem ar padomi. Pie tam kvalitātei vajadzēja būt saistītai arī ar kvalitātes formātu izveidi. Komisija ir bijusi ļoti elastīga savā pieejā un sarunu vešanas stilā un arī tajā, ko mēs definējam kā kvalitāti. Es uzskatu, ka mums ar komisiju ir izveidojusies laba sadarbība šā gandrīz gada laikā, un tomēr Uzskatu, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai pierādītu un parādītu, vai mums izdevies kaut ko panākt vai nē, vai sarunām ir kāds rezultāts vai nē. Un e, es esmu dzirdējusi pusoficiāli, ka padomē notiek zinām kustība kvalitātes sakarā un e, gan par kvalitāti, gan arī par citiem jautājumiem, bet komisijai es vēlētos pajautāt, vai jūs atbalstiet parlamentu pieņemto skatījumus kvalitāti šajā komitejā izteikto jautājumu par to, kā aprēķināt apjoms un tilpums. Mūsu komitejai tas ir ļoti svarīgi, un mēs vēlētos pajautāt komisijai, vai mēs varam sagaidīt jūsu atbalstu, un tas ir konkrēts jautājums jums, komisārkungs. Prieksēdētājs. Paldies, un tagad Maginets kungdzei, un pēc tam Dantēna kungs. Maireda. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies komisāram par to, ka jūs šeit esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Runāšu lakoniski. Varbūt, ka jūs varētu mums eh, iepazīstināt par augsta līmeņa darba grupu par pārtiks ķēdi jaunajā KLP, jo ir vairāk kolēģi, kuri neformāli strādā pie šī jautājuma, un es vēlētos jūs iepazīstināt, ka pulkstens trijos būs darba seminārs, kurā mēs runāsim par to, kādā veidā pārtiks ķēde tiks iekļaut jaunajā KLP un kāds ietekmēs konkurenci. Vēl bez tam es vēlētos runāt par tā saucamo vietēji ražoto pārtiku. Izskatās, ka ražotājiem nav pieejas tirgam. Protams, ka ir svarīgi pārdot savus ražojumus vietējā līmenī, bet ir svarīga arī pieeja plašāka līmeņa tirgumu. Un pārtiks ķēde šeit varētu pareidzēt, palīdzēt, visbeidzot par piena kvatām. Mums vajadzētu atgādināt pašiem sev, ka mums bija piena krīze pirms kvotas sāka darboties. Līdz ar to tie, kur apgalvo, ka brīdī, kad mēs atteiksimies no kvotām, mūs vairs piena krīzes nepiemeklēs, padomājiet vēlreiz. Eiropa nav vientuļa sala, Eiropa ietekmē globāli notiekošais, un vai mēs izvēlēsimies visu savu produkciju bāzēt tikai uz to, ko ēdam mēs, un neņemt vērā na, visu apkārtējo pasauli, tā ir vīzija. Uh, Mums ir nepieciešama mehānismi, lai cīnītos pret svārstībām, gan cenas svārstībām, gan tilpums svārstībām, un patiecībā mēs neesam pietiekami diskutējuši par to, kādi instrumenti būtu darboties spējīgi. Mums ir jārunā par tā saucamo mīksto piezemēšanos. Kaut arī šobrīd Eiropa, ja vēlaties šis kvots izmanto neadekvāti, bet nerunāsim par to. Vai, tātad mans jautājums jums, komisāri, vai jūs vēlaties sagatavot ziņojumu par visu šo Murskuli līdz gada beigām. Priekšsēdētājs. Pēdējais runātājs, lūdzu runājiet ļoti, ļoti īsi, jo mums vēl ir jāuzklājas komisārkungs, Dantēnkungs. Trīs punkti. Es domāju, ka šogad man nu, diez vai izdosies visu pabeigt. Līdz 21. jūnijam mums jābūt diskusijām par to, kā kolēģijā ir pavirzījušies darbi par pārtiks ķēdi. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs jautājums, un tas atspoguļo KLP pārdomas. Mums ir nepieciešama informācija par to. Jūs un citi komisāri, bet mums jāvirzās uz priekšējā jautājumā. Un otrs par kalendāru, par augļiem dārzeņiem 2013. gada vidus. Tas, man liekas, pārāk tālu uh, saskars samērot ar, ar realitāti. Nu, šeit ir, ir jānotiekam ātrākam. Un ziņojums par KLP ir tam darbiem jāvirzās uz priekšu. Un atgādināšu, ka ar Džimu Nikolsonu priekšgalā diskutējām un uh, par pienu ir uh, līgums sasniegt arī sešu mēnešu ilgumā. Un ja uh, līguma tiktu slēgta ilgākā termiņā ar uzņēmumiem, tad nu, varbūt būtu augstāka tāda drošības uh, pakāpe. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Sarvamā kungs. Es uzskatu, ka konverģencē būtu jābūt lielākai elastībai, un vai jūs, priekšsēdētāji kungs, esat gatavs izskatīt citus aspektus, piemēram, ka konverģence vajadzētu piemērot vietēji, geogrāfiski, atkarībā no priekšnosacējumiem. Vai, ja mēs pārsniedzam 10% pārnesumiem, vai tas ir iespējams, vai jūs būtu gatavs to nedaudz sīkāk paskaidrot? Pravneveš, Eķuli Alveš. Obrigada, senjor prezident. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Paldies. Uh, Es atvainojos, ka es nebiju šeit un neuzklausīju komisāru ievadvārdus, man bija jādarbojās citā komitā, komitejā. Bet um, vēlētos pajautāt vairākus jautājumus, lai es eh, iegūtu nedaudz vairāk informācijas, kas man būtu ļoti svarīga. Viens no jautājumiem ir saistīts ar MLA un kādā veidā mēs noteiksim MLA robežas kritēriju MLA noteikšanai. Par to esam eh, runājuši ar komisiju jau vairāk kārt, runa iet par tā saucamajiem fiziskajiem kritērijiem, un tomēr es vēlētos pajautāt komisijai, kas mums ir nepieciešams. Protams, ka mums ir jābūt fiziskajiem kritērijiem, un tomēr socioekonomiskie kritēriji tādi kā izolētība, uh, attālums līdz lielākiem centriem, attālums līdz kontinentālajai Eiropai, tātad attālums būtu viens no būtiskiem kritērijiem, arī attālums no ražošanas līdz patēriņu vietai. Manuprāt, visi šie kritēriji ir ārpus tikai un vienīgi fiziskiem kritērijiem, un tas mums sniegtu labāku ieskatu biofizikālajos kritērijos jo, protams, ka tas ietekmē zemnieku dzīvi. Tātad es vēlētos pajautāt jums šo jautājumu. Nākamais. Ir izskanējis priekšlikums, ka vajadzētu par 25% samazināt ūdens patēriņu visā Eiropā. Tas ir milzīgs daudzums. Piemēram, ja jūs vēlaties uh, samazināt ūdens patēriņu, tad iespējams, ka tas būs iespējams par 10-15%, bet pat jaunākās tehnoloģijas neļauj samazināt eh, ūdens patēriņu par 25%. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu pārskatīt savu prasību. Protams, ka ir ļoti daudz informācijas par to, ka eh, šāda kritērija ir pārmērīgi, un fermeri to ir uzsvēruši vēl un atkal. Tātad. Prieksēdētājs visbeidzot Nākamais par piena kvotām. Piena kvotu pārskatīšana. Šobrīd kvotas. Runātājs tiek pārtrauc. Nē, runātājs turpina. Tātad mēs šobrīd dzīvojam krīzes apstākļos un e, tas krīze tikai padziļina konkrētos, e, konkrētās teritorijās. Priekšsēdētājs. Tātad 30 sekundes e, No próximo ano, de facto, vamos ter que falar de Paldies! Saka Alves kungs. Tātad jūs runājat, komisāra kungs, par tirgu. Jūs runājat par tirgus liberalizāciju. Mēs jau piedzīvojam šo liberalizāciju. Piemēram, kāda ir prasības saskaņošana ar ražošanu. Tātad, kā pie, prasība pēc piena produktiem tirgu ietekmē piena produktu ražošanu bet tas lielā mērā ietekmē arī tirzniecības nolīgums starp iesaistītajām pusēm. Kā piemēram ar globalizācijas fonda instrumentu izmantošanu šajā situācijā, jo globālā krīze ir ietekmējusi piensaimniecību Eiropā. Patreizajā situācijā mums ir ļoti grūti runāt par ilgtspējīgu un tādu lauksaimniecību, kas apmaksājas priekšsēdētājs. Uh, Es vēlētos dot vārdu komisāru kungam, bet pirms to daru, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās. 17 kolēģi izteicās 25 minūtēs, un es uzskatu, ka tas ir sava veida rekords. Tātad, godātais komisāra kungs, dodu vārdu jums. Priekšsēdētāja kungs. Nu, šis laiks ir, kad jūs esat šeit. Mēs paredzējām līdz 12.30 un tagad ir 12.29. Es varētu palikt ilgāk. Es varu palikt divas stundas, divas ar pus, bet trīs stundas, nu varbūt pa daudz. Bet es domāju, ka mums vajag vairāk uh, laika, lai es varētu jums atbildēt nākošais. Jo visā citādi, nu, ir tā, tāds sarūktinājums, man jāatbild ļoti ātri un nevar detalizēti pievērsties šiem jautājumiem. Nu, problēma nav, ka es palikšu ilgāk, bet ja jūs sakat, jūs ierodaties vienu stundu komisāra kungs, nu, protams, ka, nu, nu, pēc tam ir arī citi termiņi, bet ja jūs pieņemsiet lēmumu, ka jūs uh, man uzklausīsiet stundu 30, es, es palikšu, es. Uh, Uh, to darīšu. Jūs zinat, ka esmu ļoti atvērts vienmēr un vēlos diskutēt ar jums, cik vien nepieciešams, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Uh, Nu un tagad par pienu. Tie dati, kādi pat laban ir, tie neliekas, ka būs krīze, kāda bija 2009. gadā, bet drīzāk sezonas svārstībām. Bet tie tie dati, tā kādi ir. Pēdējie dati uh, vidēji uh, fermā 34 santīmi ir ražošanas izmaksas piena pulveru ražošanā situācija ir laba. Par sviestu runājot, nu, situācija ir atklāta. Par to jau tika runāts. Un, bet, nu, tas arī ir tā katru gadu. Tie tie elementi, kas ir zināmi. Es arī esmu diskutējis ar daudziem uh, Daudzi jautājumi ir uh, iztirzēti. Un, protams, ka jādiskutē, vai mm, šīs tendences kādas ir, vai tās uh, saglabāsies. Un tagad par pārvaldību. Kā Makgīnes kundze to pasvītroja, ar šīm piena kvotām kādas bija, un pēc 2009. gada krīzes mēs aizvien vēl esam šajā kvotu sistēmā. Uh, Nikolson kungs arī pie tā atgriežas. Es nezinu, vai tas ir jautājums, ko jūs vēlaties uzdot man, jeb tas ir jautājums jūsu kolēģiem un padomēji proti, nu kas lēma par kvotu o, atcelšanu, par pienu kvotām un vīna sektoram. Atgādināšu, ka tie ir lēmumi, kas, ko pieņēma padomi. Protams, ka komisija ir tā, kas var izteikt priekšlikums bet komisija izteica priekšlikumu un padomu par to balsoja. Nu vai tad visu laiku ir uz komisiju jārāda kā uz vainīgo, jo, liko, jo pieņēma taču lēmumu citi, un tas tā ir komisijas vaina, ka tas ir bijis. Bet ministri nesaka, ka viņi paši ir balsojuši padomā par šiem jautājumiem, un šis lēmums ir pieņemts tādēļ, ka viņi balsoja padomē. Uh, Es esmu vienmēr bijis ļoti atklāts diskutēt, un tas ir pierādījums. Vīna sektorā es izteicu šo priekšlikumu, un atļaujiet līdz pat uh, ziņojuma sastādīšanai un augstās grupas secinājumiem neizteikta viedokli, jo tagad dalībvalstu eksperti un profesionāļi diskutē. Jo tas ir šis jautājums tieši pat labāk. Tas nav jautājums diskutēt jā vai nē, vai ir uh, nepieciešams stādīšanas uh, tiesību jautājums bet ir aptuveni uh, 80 uh, dažādu sistēmu pārvaldībai ES. Nu, vai tas ir ef efektīvs lī, uh, lī, uh, instruments, uh, lai strādātu tirgu, nezinu. Es gribu redzēt, vai mēs saglabāsim šādu sistēmu, parādīsimies, vai tā ir efektīva, vai to jāsaglabā. Un līdzīgi ir arī piena sektorā. Nu, vēl vienreiz, lēmums tika pieņemts. Un tāpat arī piena pakotne. Par to balsoja parlaments un uh, padome. Es neatceros, ka parlaments būtu bijis pret to piena pakotnē. Tas ir tas diskusija punkts, par ko mēs diskutējam, Nikolsona kungs. Jūs bijāt klāt, jūs bijāt referents par šo jautājumu. Es negribu teikt, ka es esmu par vai pret kādu ideju. Šis jautājums, manuprāt, netika pietiekami izdiskutēts, un uh, nu, vienmēr rāda uz komisiju, bet šeit ir uh, reforma, par ko tiek diskutēts, tā ir uz mūsu galdiem. Mums ir jādiskutē, kāda ir uh, tirgus organizācijas instrumenti, kas ir piemēroti šodienas situācijai. Par piena sektoru noslēgumā īstermiņā esmu ļoti uzmanīgs attiecībā uz to, ko mēs, ko mēs tagad skatāmies. Man liekas, ka tā nav tāda ļoti smaga tendence, bet atgriezīšos pie jums ar precīziem elementiem, ja nepieciešams. Un kopumā sistēmas pārvaldība kvotas vai apjoms. Nu, jautājums ir izlemts uh, padomē, uh, un piena sektoram ir izteikti priekšlikumi, es esmu solījis un to izdarīšu, esmu ievadījis pētījumu, lai zinātu līdz 2015. gadam, kā mēs varam veiksmīgi pārvaldīt un darboties Eiropas tirgūs. Un tikko kā šis pētījums būs um, paveikts, tad es ieradīšos ar uh, to pilnīgi atklāti tāpat tā kā ar vīna sektoru pētījumu. Par to varēs diskusi, diskutēt. Uh, bet nu, mums ir nepieciešama uh, lēmums izdarīt balstoties uz situāciju, kāda tā ir tagad, nevis kāda tā ir bijusi pagātnē. Nu, nav jāsaglabā par katru cenu kaut kas, par ko tika lemts pirms 20 gadiem un kas nav īsti piemērots. Tagad par uh, nelabvēlīgām teritorijām. Komisija ir gatava uh, dalīties tajos datos, kāda ir tās rīcībā. Uh, un uh, dalībvalsts ir atļāvusi šādus datus arī dot tālāk. Un man liekas, ka vakar bija uh, paredzēta šī prezentācija, bet kaut kāda ies, iemesla dēļ tas nenotika. Visa komisijas komanda bija šeit. Tikko kā jūs pieņemsiet lēmumu par citu datumu, mēs nāksim un diskutēsim par šo tematu. Un pēc tam mēs varēsim redzēt, uh, kādā veidā to var pielietot vai arī nē. Bet nu attīstīt situāciju, ka tas ir jāatstāj vēlākam laikam un sākumā pieņemt lēmumu par KLP un pēc tam 2015. vai 16. gadā atkal atgriezties pie jautājuma un atkal mainīt metodi, nu burtiski uh, jau spēles gaida, gaitā. Uh, nelabvēlīgām teritorijām mainot maksājums, man liekas, ka tas nav laba, nav veiksmīga ideja. Man liekas, ka jāpieņem lēmumi pēc iespējas ātrāk eh, šajā jautājumā. Tagad tie dažādie jautājumi par uh, eh, KLP reformu. Es nepievērsīšos eh, tiem tagad un neteikšu, par ko mēs atkāpsimies grozījumos, bet to grozījumu jau vēl arī nav. Es varu kā komisārs par lauksaimniecības jautājumiem formāli jā, izteikties, bet darīšu to tad, kad zināšu, ko jūs esat iesnieguši kā grozījumu, salīdzinot ar komisijas tekstu. Kā Plašs Santas kungs to zina, es jau ar viņu diskutēju. Dantēna kungs nebija, bet es arī ar viņu diskutēju, arī ar Lavijas kungu. Es ļoti uzmanīgi sekoju jūsu vēlmēm. Par septiņiem procentiem deskungs uzdev jautājumu, un citi arī. Cik es zinu, pagājuši piekdienu bija komisijas vēstule ar skaidrojumiem, kas ir šie 7%. Un man liekas, ka dokuments tika izdalīts jūsu komitejas deputātiem, kas nozīmē, ka jums ir tāda precīzāka informācija jau pieejama par šiem 7%, kas ir detalizēti iesniegti. Un uh, tad mēs varēsim arī turpināt diskusijas, balstoties uz tieši šo dokumentu. Tagad par izpildes noteiktu, noteikumiem un piemērošanu. Nu, es nezinu, vai jānovelk ir tāda noteikta līnija, ko piedāvā uh, komisija, uh, padome un uh, uh, parlaments. Ja mēs skatāmies, kurā pusē nostājas komisija, mēs mēģinām rast risinājumus vienkārši, uh, mēģinot rast to, kas uh, darbojas. Un, uh, mēs esam daudz tuvāk pavirzījušies kompromisam. Uh, Komisija ir gatava būt elastīga, lai atrastu risinājumus, kas būtu arī eh, parlamenta izpratnē. Un izpildes akti, delegācijas. Es teicu vairākas reizes, ja komisijai nav iespējas eh, ātri rīkoties, tad, nu, ko tad, nu, mēs varam dot ātras atbildes, ja tas ir nepieciešams. Es esmu komisārs šajos jautājumos un gribu teikt, nu, Nu, nevar teikt, ka visu varu komisijai nevis, eh, teiksim, atstāt kaut kādu lemšanas spēju parlamentam vai padomē mums ir. <clears throat> Bet, nu, kā tad mēs reaģēsim, ja eh, mēs nevarēsim pieņemt šos noteikums izpildē un ja nevarēsim ātri reaģēt uz eh, attīstību? Par. Um, vistu turēšanas noteikumiem un uh, krātiņu lielumu. Padome ir lēmusi un komisijai jāgarantē tas, ka lē, pieņemtie lēmumi tiek uh, īstenot. Tā ir dzīvnieku labturība, tas uh, uztrauc Eiropas pilsoņus, padome ir lēmusi, es jums neko citu nevaru atbildēt. Rēmers kundze vairs nav zālē, bet viņa uzdeva jautājumu par visām šīs saistībām, kā tad mēs uh, uh, darīsim, jo budžets samazināsies. Komisija ir iesniegusi budžeta priekšlikumu tādu, ar kuru mēs varam uh, garantēt uh, no, mm, izpildi. Ja tiks pieņemts cits budžets, tad tā ir budžeta pieņēmēja atbildība, kas teiks arī, kas tiek samazināts attiecībā uz lauksaimniekiem, ja samazina finansējumu. Komisija mājas darbs ir izdarījusi, ir izteikusi priekšlikumu. Uh, tad mēs varam kopā virzīties uz priekšu, un es nedomāju, ka tieši šajā brīdī mēs varam ko, uh, teikt, kas tiks samazināts KLP, kad samazinās uh, budžetu. Nu, tas, kas bu tas budžets, kāds ir iesniegts, ļauj īstenot mērķus. Ja tas netiks pieņemts, nu redzēsim, kas, kas notiks tālāk. Tagad par ilgtermiņu ka ir pārāk daudz reformu un pārāk maz drošības. Nikolsona kungs teica, bet mūsu pienākums ir domāt par ilgtermiņa attīstību. Tas, ka mēs runājam par ilgtermiņu, jau nenozīmē, ka būs reformu priekšlikumi un ka tas palielinās drošību piensektors, augļu, dārzeņu sektors, olīveļu sektors, tie priekšlikumi, kādi ir izteikti, arī vīna sektors. Tas nav, lai radītu neskaidrību lauksaimniekiem, bet lai skaidrotu, lai būtu skaidrāka situācija un attiecībā pret eh, to, kas ir plānots šajā sektorā. Nu, izņemot eh, KLP reformu, par kur tiek tagad diskutēts, nav jau nekādu eh, tādu neskaidru priekšlikumu, gluži otrādi ir skaidrojumi, un tie izriet no uh, lauksaimnieku ieteikumiem. Hoislinga kungs, es jau vienreiz atbildēju, bet es vēlreiz atgādināšu. Nu, ja ir kādas šaubas uh, stādīšanas platuma, kvotas, uh, pārvaldības uh, lems. Šie lēmumi tika pieņemti pirms es kļuvu par komisāru, un es mēģinu strādāt pragmatiski ar visām šīm lietām, bet vēl vienreiz sakot, uh, Nu, nevar vienmēr teikt, ka komisija ir tas vainīgais. Lēmumu šajos gadījumos pieņēma likumdevējs. Es uzņemos atbildību un strādāju atbilstoši šai pārliecībai un pieņemu visus šos lēmumus, bet katrai institūcija ir sava atbildība. Es esmu tiešām ļoti atklāts. Bija tāds vīna gadījumā, augļu dārzeņu sektorā, piena sektorā. Uh, ar tiem pasākumiem un to, kas ir iespējams pielie, pielietojumā 21. gadsimtā. Es ļoti intensīvi strādāju. Tāpat arī Mišels Dantens vairs nav zālē, runājot par uh, agrolauksaimniecības uh, produktu ķēdi un konkurētspēju uh, spēju un noteikumiem lauksaimniecībā. Es nevaru jums neko jaunu teikt, jo arī es sagaidu, ka viss tas darbs, kas tiek padarīts par uh, pārtiks ķēdi, tiek sākumā iesniegts komisijai, un tas būs jūnijā. Septiņi komisāri piedalīsies, un jūnijā tad būs rezultāti. Un no šī brīža tad es uzņemšos atbildību un virzīšu jautājumus, vai arī nē, tādi, kādi būs atbilstoši šai diskusijai. Tagad par zaļināšanu 7%. Lūdzu, paraugoties uz tiem dokumentiem, kādus mēs jau jums atsūtījām pagājušās nedēļas beigās, un es domāju, ka tas ir tāds, nu, labs solis, lai virzītos, un labs instruments, lai virzītos uz priekšu, risinot šos jautājumus. Un es ceru, ka šie jautājumi varēs tikt izskatīti pēc iespējas ātrāk par zaļināšanu. Nu, kāpēc ne, piemēram, pāris nākošā mēneša laikā? <clears throat> Par proteīniem un to trūkumu. Jā, es esmu prasījis, lai uh, man dienests strādātu un izanalizētu visas iespējamos risinājumus, ne tikai formālos uh, par proteīnu. Tikko kā šis uh, tehniskais pētījums būs pieejams, es varēšu atgriezties pie jums un precīzāk atbildēt. Šis jautājums ir ļoti interesants, tas man interesē. Es gribu, lai mēs virzītos uz priekšu un darīsim visu iespējamo, lai virzītos uz priekšu. Sikjerska kungs uzdev jautājumu par ražot un ražotāju grupām. No polijas ražotājiem es saņēmu vairākus jautājumus un gribu teikt, ka bija pieņemts lēmums. Pārvaldības komitejā tas ir diskutēts. Polija lūdza atlikt jautājumu uh, risināšanu, lai varētu uh, situāciju skaidrot, bet bija budžeta limiti. Budžeta komisārs ievies šo augstāko robežu, jo naudas pieprasījums nu burtiski eksplodēja, un mums nebija iespējas visus šos nebeidzamos pieprasījumus uh, apmierināt, uh, bet ja tas tā nebūtu, tad citiem ražotājiem uh, nebūtu iespējams izmaksāt nekādas līdzekļas. Tas runiet par augļu dārzeņu ražotājiem. Uh, Bet pirms lēmuma pieņemšanas uh, tika darbs jau pieņemts, un tā ir, tas ir operatīvais darbs, par kuru mēs tagad runājam, un par tiešām operatīviem pasākumiem. Papas Tamkas kungs arī ir aizgājis. Viņš uzdeva jautājumu par finansējumu sistēmām, par kredītiem maziem vidējiem uzņēmumiem Grieķijā. Un vai uz lauksaimniekiem tas arī attiecas. Nu, šeit nav nekāda problēma. Un bez tam Grieķijai lauka attīstības prog programmas ietvaros tā var veidot savus uh, note noteikumus par kredītiem. Tarabēlas kungs par uh, pārtiks produktu izšķērdēšanu. Es esmu ļoti par šī jautājuma skatīšanu, un ar kolēģiem mēs uh, skatām uh, jautājumus ar Patošņika kungu. Uh, Un lai mēs redzētu, kā mēs varētu kombinēt dažādos finanšu instrumentus un dažādās programmas e, par pārtikas veicināšanu, par izglītību, par patēriņu izmaiņām lai cīnītos pret uh, pārtiks produktu izšķērdēšanu. Tas ir jautājums, kas nu, varētu būt pēc pāris mēnešiem, nu ne pārāk ilga tā laika, kas varētu ierasties ar jaunām idejām par šo jautājumu, jo šie jautājumi arī ir, nu, manā skatījumā ļoti nozīmīgi un interesanti. Par olīveļu. Es a, tikko atgriezos no a, Andalūzijas, a, tur tikos ar olīveļas ražotājiem. A, Maijā dalību valstu lauksaimniecības ministri, kur, to valstu lauksaimniecības ministri, kurās ražo olīveļi, tiksies sēdē, lai diskutētu pasākums, kā tos pieliekot, un arī konkurēt uh, spēju, kā arī konkurences uh, politiku, lai mēs redzētu, kā to iestrādāt KLP. Kestingers kundze. Jūs redzat, ka komisija ir gatava runāt par datiem. Un tikko kā būs jūsu komitejā pieņemts lēmums par datumu, kad izskatīsim jūs pieminēto jautājumu, tad to darīsim. Par pienu, par tā saukto mīksto no, no piezemēšanos un, un, un, un efekta seku mazināšanu, vēlreiz uzsvērts, tikko kā būs uh, reforma par mm, pienu sektoru, tāpat uh, uzreiz tiks pieņemts. Uh, tika pieņemts lēmums uh, padomē, un komisija netaisās vēlreiz apstrādēt to, ko padomu jau pieņēma. Padome nav ne, neko darījis zinām, ka būs kādas izmaiņas, un es neko citu jums nevaru teikt par šo jautājumu. Nākošais proteīna deficīts, tas ir jautājums, pie kuras strādāju, uz to jau atbildēju. Bovēkungs, es arī jau pavisam atklāti atbildēju uz jautājumiem par regul regulēšanas sistēmu es uh, skatos, bet nu dažkārt uh, ir tāda risinājuma, kas ļauj raudzīties uh, nākotnē. Mums jāanalizē uh, lietas, un katreiz, kad mums ir iespēja reaģēt uh, piena sektorā, to darīsim. Arī vīna sektorā reaģēsim. Tieši tagad to arī darām. Par Merkusuru Nu, nav tādu būtisku elementu, jo nav būtisku izmaiņu, nav vēl pieņemts lēmums par datumiem, par, bet es domāju, ka no Merkosur puses arī ir jāskaidro dažādas, dažādi jautājumi. Es zinu, ka ir dažādi pasākumi, un valsts ir pieņēmušas lēmums par uh, attiecībām ar ES. Nu, katrā gadījumā tas nav tas steidzamākais jautājums manā skatījumā, bet tas, nu, netraucē raudzīties uz to, bet, nu, tieši tagad nav attīstības kaut kādas